Uh, good afternoon, uh, dear friends. President... Labu pēcpusdienu, kolēģi. Uh, tagad mums starpkārtības jautājums uh, uz to pētījumu prezentācija valodu vienlīdzība digitālā laikmetā. Ļoti labs ziņojums. Mēs izskatīsim šo darbkārtības jautājumu kopā ar kultūras komiteju. Liels paldies uh, kultūras komitejas locekļiem par piedalīšanos. Kamereverts uh, kundze ir uh, jaunā kultūras komitejas priekšsādātāja un ceru, ka ar viņu priekškalā mums būs laba sadarbības starp mūsu komitejām. Es uh, Atvainojos, ka laikā neuzsākām sanāksmi. Mēs tātad uzklausīsim vispirms eh, prezentāciju par to pētījumu, kas eh, ir eh, interesants, kas noteikti būs interesants gan kultūras, gan itri komitejas locekļiem. Tātad uzklausīsim detalizētu pārskatu par Uh, pašreizējo situāciju un tendencēm uh, cilvēku valodas tehnoloģijā, ko mēs saīsinam kā HLT, Human Language Technologies. Tātad HLT tā ir uh, programmatūras sistēma, sistēmas, kas ir izveidotas, lai apstrādātu cilvēku valodu visās formās - rakstītā, runātā un arī zīmju valodā. Un aplūkosim, kādas ir specifiskās prasības, vajadzības un izaicinājumi Eiropas cilvēku valodu sektorā. Mēs izmantojam arī mutisko un rakstisko tulkošanu Eiropas parlamentā, kas ir uh, ļoti svarīgs darbības. Šajā pētījumā ir aplūkots arī, arī valodu barjeru ekonomiskais, um, e-, ekonomiskā ietekme un arī sociālā uh, sociālās sekas eh, tam, ja nav atbalsta visās Eiropas eh, Savienības valodās. Bet, eh, nu, katrā ziņā mums vēl ir garš ceļš ejams, varbūt kādi 15 gadi. Katrā ziņā šī ir ļoti svarīga tēma Eiropai ar 24 oficiālajām valodām un vairāk kā 60 um, nacionālām, reģionālām, minoritāšu valodām. Pilsoņiem ir nepieciešams komunicēt, sazināties viņu pašu valodā Eiropas eh, robežās eh, starp dažādām valstīm. Un mēs eh, gribētu, lai cilvēki varētu pārvietoties. Tātad mēs gribētu, lai viņi varētu pārvietoties visā Eiropas telpā un tādējādi, lai varētu stiprināt savu Eiropas identitāti Tādā veidā mēs arī dosim ieguldījumu Eiropas ekonomikā, arī izmantojot visas digitālā vienotā tirgus priekšrocības. Pētījums jums ir pieejams dokumentācijā, un tagad sāksim darbu. Uzklausīsim to prezentācijas, to tātad zinātnes tehnoloģiju izvērtējuma aģentūru. Uzklausīsim Rivēras kungu, kurš ir šī pētījuma autors. Desmit minūtes jūsu prezentācijai lūdzu jums vārds. Paldies, Buzekungs, par laipnajiem ievadvārdiem. Paldies, ka visi šodien esat ieradušies, lai pārunātu šo ļoti svarīgo jautājumu Eiropai. Gribu pateikties it īpaši uz to, kas ir iesaistīti šī pētījuma izstrādāšanā. Un, uh, Ir svarīgi runāt par uh, barjerām, to likvidēšanu Eiropas Savienībā. Mēs tātad runāsim par uh, dažādām tēmām. Šodien pirmā būs uh, daudzvalodība Eiropā un kā tas ietekmē ekonomiku un sabiedrību kopumā. Un otrs ir uh, valoda tehnoloģija status un uh, nākotnes uh, tendences, jaunās tehnoloģijas un trešām kārtām Šodien gribam runāt arī par cilvēku valodas eh, tehnoloģiju sektoru, pētniecībā, inovācijās Eiropā un tālāk arī politikas izvēles Eiropai. Nu, tad runājot par um, daudzvalodību Eiropā. Pirmā lieta ir tāda, ir 28 oficiālās valodas un vairāk kā 60 minoritāšu valodas. Daudzvalodība šai kontekstā ir uh, viena no lielākajām kultūras dažādības bagātībām Eiropā. Jūs varat redzēt kartē dažādos dialektus un uh, valodas. Tāpat laikā šī dažādība ir uh, viens, viena no būtiskākajām barjerām, lai izveidotu patiesi integrētu uh, Eiropas Savienību digitālajā laikmatā. Vairāk kā 60% Eiropas pilsoņu nespēja komunicēt angļu valodā, un a, apmēram 80% iedzīvotāju citās valodās pāriem pie scenārija, ko mēs varētu izmantot, aplūkot tātad sešas lielākās valodas - spāņu, angļu, poļu, itāļu un franču. Uh, jebkurā gadījumā 15% uh, eiropiešu nevarētu runāt nevienā tajā no šīm valodām. Jūs redzat sarkanā krāsā tās valsts, kuras tā tad būtu, nu, tādā sliktākā pozīcijā attiecībā uz šīm sešīm valodām. Ir arī valodas zināšana iztrūkums atkarībā no sociāldemografiskajiem rādītājiem. Uh, svarīgākais ir izglītība atkarībā no izglītības līmeņa, tātad cilvēks runā angļu valodā vai nē. Un, ja ir universitātes izglītība pabeigta, tas palielina vidēji par 20 reizēm šo iespēju, kā cilvēks eh, runās labā angļu valodā. Tā tad mm, pastāv šīs barjeras atkarībā no izglītības, eh, vecuma un eh, citiem socioģeogrāfiskiem raksturojumiem. Tā tad tas ir tāds ļoti, nu, kā lai saka, negodīgs trūkums, un tam ir arī savas ekonomiskās sociālās sekas, piemēram, uh, migrantu integrēšana, strādājušo mobilitāti, piekļuvu publiskiem pakalpojumiem saturam, pār uh, robežu tirzniecību un tā tālāk. Un mēs to varam redzēt, piemēram, cilvēku mobilitātes jomā. Eiropas uh, pilsoņu skaits, kas kādreiz ir aizbraukuši uz kādu citu valstu, lai strādātu, tas ir tikai 6%. Valodu barjeras šķiet ir viens no lielākajiem uh, iemesliem. Šī valoda barjera palielina šo ciparu no 6 uz 16 procentiem. Tas ir vairāk kā trīs reizes, tātad uh, vairāk cilvēku, kas pārvietojas uz kā citu valstu, pārvar šo valodu barjeru. Runājot par e-komerciju, kas ir ļoti svarīga digitālam vienotam tirgum, mēs redzam savā pētījumā, ka ir pastāv tā ļoti spēcīga tirgus fragmentācijas sešās eh, jomās, eh, pēc valodas, eh, pēc kultūras raksturojuma un tā tālāk. Un ja mēs pastāmies Ungāriju kā piemēru, Ungārijā šobrīd Eiropas pilsoņu skaits, kas iepērkas online režīmā citā valstī, ir gandrīz nulle. No varētu līdz 6 miljoniem palielināt šo rādītāju. Tas būtu vairāk kā trīs reizes vairāk cilvēku, kas šobrīd veic šādu e-komerciju, šādu iepirkšanu. Tad šīm valstīm tā būtu liela iespēja, ja mēs varētu pārvarēt šīs valodas barjeras, padarīt šīs valstis konkurētspējīgākas un arī nodrošināt e-komercijas iespējas. Tātad nākošais, kā valoda tehnoloģijas var palīdzēt mazināt šīs valodas barjeras Eiropā. Uh, Valoda tehnoloģijas eh, ir pamats dažādām digitālajām ierīcēm, eh, mobiliem telefoniem un citiem. Ir trīs galvenās grupas šīm digitālajām tehnoloģijām eh, - vieda valoda, vietas saturs, tāpat arī automātiskā tulkošana. Automātiskā tulkošana šķiet būs viena no tādām kolosālākajām tehnoloģijām, lai pārvarētu valodu barjeru. ir eh, jānodrošina līdz ar to milzīgiem datu apjomiem, izmantojot šīs tehnoloģijas un cilvēku valodas tehnoloģijas eh, kļūst par reālu risinājumu, lai mazinātu šīs valodu barjeras. Tātad eh, šeit ir tāds schematisks attēls, bet lieta ir tāda, ka mēs, eh, principā, jau diezgan tālu esam pavirzījušies uz priekšu, izmantojušies jaunās tehnoloģijas, un ir paredzams, ka nākamajos turpmākajos gados šīs tehnoloģijas attīstīsies līdz tādam līmenim, ka varēs tiks nodrošināt tādu pašu, tādu kvalitāti gan dators, gan cilvēku tūkojums. Eh, šīs tehnoloģijas eh, balstās uz datiem, tāpēc ir svarīgi, lai būtu pietiekams eh, datu apjoms ar dažādām valodām, lai varētu šīs tehnoloģijas darbotos, jo šis darbs, šīs tehnoloģijas balstās uz milzīgu datu apjomu izmantošanu. Tomēr Eiropas valstīs ir ļoti nelīdzsvarots šis digitālais un datu apjomu izmantojums. Eh, tika veikts eh, pētījums, eh, un tur tika konstatēts, ka lielam vairumam Eiropas Savienības valodu šis atbalsta līmenis ir ļoti vājš vai pat nēsošs. Un tas uh, Tā tad nākošais uh, punkts. Uh, Kāds ir nākošais solis šajās tehnoloģijās un uh, kādi, kādas ir jaunākās tendences pirmām kārtām? Uh, Internet ekosistēmā galvenokārt dominē ne Eiropas lielie uzņēmumi, galvenokārt ASV eh, kompānijas, un tāpēc valoda, angļu valoda ir svarīgākā valoda internet ekosistēmā. Jūs redzat šajā grafikā eh, atšķirības starp eh, angļu valodas pielietojumu un tātad pārējās kas, valodas, kas tiek izmantotas interneta ekosistēmā. Ir apmēram 500 uzņēmumu Eiropā, kas saistās ar cilvēku valodas tehnoloģijām. Tātad šādu uzņēmumu skaits ir liels Eiropā, bet uh, problēma tāda, ka pārsvarā tie ir maz vai ļoti maz uzņēmumi. Vairumā no tiem ir uh, mazākā 200 uh, strādājošie, un uh, ceturtā daļa ir mikro uzņēmumi, kur ir tikai pavisam nedaudz mm, neliels strādājošo skaits. Runājot par pētniecības ekosistēmu, Eiropā jau ir uh, ilgas uh, Eh, tradīcijas, vairāk 800 pētniecības un attīstības centri strādā pie šīm tehnoloģijām un Eiropā. Ir bijuši veiksmīgi projekti, piemēram, mūsas projekts, eh, ko izmanto arī šobrīd eh, komisija un pati nozara, ko virz uz priekšu. Tātad, lai veicinātu tulkošanu dažādās valodās. Tomēr pētniecības ekosistēma, jāsaka, nav devusi nepieciešamos uh, rezultātus, tāpēc nepieciešams stimulēt investīcijas. Tā tad ir liela izaicinājuma Eiropas nozarei šajā jomā ir spēcīga fragmentācija. Es runāju par lieliem ASV uzņēmumiem, kas pārņem bieži vien mazākus uzņēmumus. Eiropa veids tikai tāds izolēts pētniecības darbības. Ir nepieciešama spēcīga koordinācija Eiropā šīm iniciatīvām. Tas nozīmē, ka jāuzlabo efektivitāte. Uzlabojot zināšanas ne tikai lielajās valodās, bet arī mazajās valodās, un mums ir arī jā nodrošina labāku situāciju. Tālāk par politikas izvēlēm runājot. Mēs esam pieredzējuši, ka šīs tehnoloģijas ir ļoti svarīgas Eiropai. Šīs tehnoloģijas varētu palīdzēt uh, risināt šos uh, problēmu aspektus. Uh, mums ir nepieciešams atbalsts no Eiropas institūcijām, bet lieta ir tāda, ka mēs esam izanalizējuši vairāk kā 3000 uh, tehnisks un uh, strateģisks un politisks dokuments no Eiropas komisijas un Eiropas parlamenta. Uh, un rezultāti ir ļoti uh, eh, sarūknoši. Faktiski, mēs redzam, ka ir milzīga, nu, tāds iztrūkstošais elements salīdzinot, kā šie dokumenti aplūkot tēmas, piemēram, lietu internets un kā tiek izmantotas citas tehnoloģijas, cilvēkulos tehnoloģijas. Tātad daudz no šiem dokumentiem uh, ir ļoti būtisks šīm tehnoloģijām. Tas ir arī atspoguļots arī politikas dokumentā Eiropas eh, komisijā, un es jums varu dot piemēru. Piemēram, digitālajā vienotajā tirgus eh, stratēģija 15. gadā. Tur tikai pavisam īsi garām ejot eh, tiek pieminēta daudzvalodības pakalpojumu pētījumā redzam, ka valoda barjeras tāpat laikā ir viena no būtiskākajām barjerām, lai nodrošinātu vienotu digitālo tirgu. Šī ļoti svarīgā tēma nav atbilstoši aplūkot Eiropas institūcijās. Lai mainītu šo situāciju, tātad mēs paredzam institucionālās politikas eh, nostājas, tātad ir nepieciešams veidot, veidot jaunu institucionālu ietvaru, cilvēku eh, valodu tehnoloģijām, attiecīgas instrumentus, ierosinam arī pētniecības politikas, eh, lai stiprinātu un lai veiktu pētniecību, likt uzsvaru uz cilvēku valodas tehnoloģijām Eiropā un lai uh, stiprinātu Eiropas eh, platformas ne tikai angļu valodai, bet arī mazākām reģionālām valodām Eiropā, lai mēģinātu izlīdzināt šo uh, tehnoloģiju iztrukstošu elementu. Tāpat ir nepieciešams informācijas darbs, lai interesētu pilso, informētu pilsoņus un citus, eh, cik šīs tehnoloģijas var būt svarīgas Eiropai, jo mums ir tāda sajūta, ka šīs tehnoloģijas jau nodrošina ļoti svarīgas pakalpojumus daudzvalodības vidē. Mums ir nepieciešami publiskie vai kombinētie investīciju fondi un inkubātori, lai eh, stiprinātu šos mazos Eiropas uzņēmumus, un tāpat arī nepieciešams jāuzlabo uh, personāla pieejamība, kas būtu apmācīta šajās tehnoloģijās. Un eventuāli mēs ierosinam arī publiskās, uh, publisko pakalpojumu instrumentus un lai nodrošinātu šos uh, publiskos pakalpojumus Eiropā dažādās valodās un vienlaicīgi lai atbalstītu arī Eiropas nozari. Nu, tas arī ir uh, gandrīz viss, es nonācu gandrīz līdz beigām, šie ir galvenie secinājumi par valodu barjeras Eiropā ir diezgan spēcīgas, tām ir sociālās un ekonomiskās sekas, cilvēku valoda tehnoloģijas uzlabojas ļoti ātri, mm, notiek no nu, tāda kā revolūcija balstoties šiem tīkliem. Mēs uzskatām, ka šīs tehnoloģijas dod Eiropai iestājai, lauz šīs barjeras. Nozare nu, šķiet Eiropā nav īpaši sagatavota, lai risinātu šos problēmu jautājumus šīs spēcīgās fragmentācijas pēc. Uh, No politiskā viedokļa šīs eh, tehnoloģijas eh, nav atspūgļots pareizi pašreizējās ICT politikās Eiropas Savienībā, kas ir diezgan pārsteidzoši, un mēs gribētu aicināt eh, tad labot šo situāciju. Paldies! Paldies! You and... Uh, Paldies par jūsu prezentāciju! Un sirsnīgi sveicu mūsu kolēģi! bijušo Eiropas parlamenta kolēģi, arī ITRA komitejā Vittorio Prodi. Prieks jūs redzēt, paldies, ka esat ieradies šodien. Mēs ļoti labi atceramies jūs, vismaz daži no mums, un jūs vienmēr esat uh, sirsnīgi gaidīts Eiropas parlamentā un mūsu komitejā. Jūs vienmēr esat bijis ļoti aktīvs mūsu komitejas loceklis. Paldies! Yeah. Okay, if you want to say a few words. Or... Ja jūs vēlētos teikt dažus vārdus, mums visiem tas būtu brīnišķīgi. Well, I, Mr. President, I'm... Priekšsēdētāji, man jāsaka ļoti aizkustina šis eh, brīdis eh, pēc eh, pēc cik daudziem gadiem atgriežoties eh, šeit, šajā vietā, kas ir bijusi tik ārkārtīgi svarīga mūsu, uh, manā izpratnē par uh, dažādām problēmām un nozerēm. Tā ka manī vienmēr valda šis gars, tā visas tās lietas, ko es esmu iemācījies šeit kopā ar jums, jūs kolēģiem un priekšsēdētāji. Ļoti sirsnīgi pateicos jums par to, ka esat eh, mm, devis man iespēju sveikt pašreizējos un arī bijušos kolēģis eh, tik ļoti tiešā veidā eh, šeit parlamentā, kas man pašam ir bijis tik ārkārtīgi svarīgs un kas ir svarīgs Eiropas Savienībā. Lielas paldies! Thank you, Vittorio. Thank you very much. Paldies, Vittorio. Mēs neesam bijušie kolēģi, mēs esam šī brīža kolēģi. Jūs esat apmeklētājs. Un eh, jūs esat eh, bijušais mūsu kolicējas eh, loceklis, tā ka vienkārši jūs esat iegriezies ciemos pie kolēģiem. Liels paldies! Un tagad pārējām pie diskusijas pols Rubikungs. Nu, jāsaka, nekas mūsu komitejā nav vainījies, Vitorijā. Kamēr uh, un Jā, es gribēju sirsnīgi pateikties par šo prezentāciju. Tā ir tāda zinātniski, ko iespēju pārskats, kas nākotnē varētu eh, veiksmīgi tikt realizēts. Un Protams, ka tas ir viens no, valoda viens no svarīgākajiem komunikācijas līdzekļiem. Uh, un tas noteikti eh, padarītu eh, starptautisko mobilitāti ilgtspējīgu un eh, var ļautu to optimāli izmantot. Un treškārt, ņemot vērā mm, realitātes pasaulē, lai varētu pāriet uz digitālo pasauli un nodrošināt tātad perfektu dzīvi, tā teikt, un izmantot eh, pilnā mērā visas digitālās tehnoloģijas, piemēram, sēžot lidmašīnā, nodarboties ar veselības uzlabošanu, pat tad, ja eh, esam kādas mini, nu, nelielas eh, valodas nesēji, varam efektīvi, neskatoties to, komunicēt, un tieši šāda mm, tehnoloģija ļautu mums to darīt, un faktiski šī būs miljardiem vērta industrija, kas ļaus uh, nākotnē tādā veidā sazināties un vajadzētu jau šo apmācību sākt jau no bērndārza. Un runājot par to un uh, šā, visām šīm izstrādēm, kas notiek uh, Silīcija ielajā, kas, uh, piemēram, ļautu veikt attiecīgus pasākumus, uh, kas ļautu pārvarēt uh, bēgļu krīzi, izdalot, teiksim, eh, desmitiem tūkstošiem mobīlo telefonu. Tas atļautu pat uh, cilvēkiem, kas neprot lasīt un rakstīt, sazināties arābu valodā. Un pat ar e, ķīniešu valodas nesējiem izmantot dažādas piktogrammas, e, šīs te tehnoloģijas ļauj nodrošināt noteiktu kom e, komunikāciju. Un īstenībā šīs lietas jau var nopirkt internetā. Un ir pilnīgi skaidrs, ka faktiski valoda ir nacionāli radīta barjera un uh, eh, valodu zināšanas kļūst eh, par vienu no svarīgākiem faktoriem, kas atļauj nodrošināt atbilstošu uh, dzīvesveidu. Un tādēļ ir svarīgi, ka mēs esam sākuši diskutēt par šo uh, pētniecības programmu, arī par uh, valodu iekšējo tirgu un attiecīgo pētniecības darbu, kam eh, būtu jāpiet ļoti nopietni, kas ļautu nodrošināt Eiropas kultūras, kultūras daudzveidību, mm, kas noteikti ļautu mums būt eh, konkurēt spējīgākiem eh, pasaules mērogā. Mūsu parlaments ir piemērs, kurā vien tiek izmantots 24 valodas. Faktiski tā ir tāda rūpniecības nozare Lūk, šī, tā ir vesela um, nozare, tulkošana, mākslīgais intelekts, attiecīgie in, uh, algoritmi, kas ļauj to saprast. Respektīvi, uh, Rūpniecības komiteja noteikti būtu jāstrādā pie šīs tēmas. Paldies, un tālāk Saudargas kungs, kas ir šīs prezentācijas autors. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu eh, pateikties eh, jums par šo ļoti labo pētījumu. Mm, pie jums strādā pieredzējuši zinātnieki un gribu pateikties arī STOA par šo atbalstu. Jā, es domāju, ka pētījums atspoguļo ļoti labas idejas, mm, bet gribēju izteikt dažus komentārus. Tā tad, kas uh, ir Eiropa? Eiropa ir uh, daudz valodu, daudz kulturāls uh, eh, tradīcijas un arī politika, uh, kas balstās uz uh, līgumu. Eiropa ir uh, kolosāls pētniecības un attīstības uh, potenciāls. Bet kas nav Eiropai? Eiropai nav daudz valodību un daudz kulturālības politika, informācijas e, laikmatā Eiropai nav e, politika digitālajā telpā attiecībā tieši uz valodām. Un kur Eiropa atpaliek, kā jau tika norādīts? Galvenajā virzība valodu tehnoloģijās notiek ārpus Eiropas. Eiropa dara diezgan daudz, bet joprojām nepietiekami daudz. Tā tad mums ļoti ir nepieciešams šis pētījums, un pētījumā jau ir norādīti konkrēti politikas virzieni. Mums nepieciešams virzīties uz priekšu šajās Eiropas daudzvalodlīdības politikās. Un visbeidzot, gribētu minēt kādu piemēru. Google jau tika piesaukts. Mēs arī slaidā redzējām, ka jā, tik eh, ir, ir jau panākumi tā sauktajā deep learning, dziļajā apmācībām, valodu tehnoloģijās. Liels darbs tika izdarīts Eiropā. Google iegādājās DeepMind, kas ir Londonā, Londonā esošs uzņēmums, un uh, arī Eiropā ir projekts, kur nu, ir Eironet platforma. Kāpēc tas notiek ārpus Eiropas un uh, ne šī vien miljardu projektu ietvaros? Neviens man nevar atbildēt uz to. Es neesmu pret uh, Human Band projektu, bet uh, esmu gluži otrādi pilnīgi par, bet uh, mums ir uh, arī jādomā par līdzekļu taupīšanu, izmantošanu, un tas ir tikai viens piemērs. Un tā nav kaut kāda nejaušība. Cilvēka valoda tehnoloģija projekts. Mums ir jāvirzās uz priekšu. Mums ir mm, cilvēku valodas tehnoloģija projekts. Varbūt, ka parlamentā mēs varam pieņemt kādu rezolūciju, lai sniegtu savu atbalstu. Virzēsimies uz priekšu. Antošenovski. Paldies, Tošenovski kungs. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu eh, opakovat slova, se kterými velmi souhlasím. Paldies. Pilnībā piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Arī es esmu daļa no stāva paneļa un esmu pārliecināts, ka lielākais ieguldījums un panākums no šī pētījuma ir tas, ka mēs uzsveram to, cik ārkārtīgi nozīmīgs ir valodas un cik svarīgi ir īstenot centienus izmantot dažādus algoritmus valodu modeļos, lai kļu, nokļūtu pāri šai valodu barjerai. Eiropai jāsaka, tas ir vēsturisks mantojums valodas. Ir arī turklāt dažādu mākslas darbu pamats Eiropai. Tas ir ļoti svarīgi. Amerikai netik ļoti iespējams, jo tur pastāv ļoti, liels, ļoti liela valoda dažādība. Eiropā savukārt šīs vēsturiskās nu, elementi ir daudz svarīgāki. jo gal galā tieši valoda ir bijusi pamatos šai līdzās pastāvēšanai Eiropā. Šīs matemātiskās formulas e, nu, vienmēr ir bijušas ļoti sarežģītas un tās vienmēr ir virzījušas priekš zināšanas par valodām, tās ir palīdzējušas attīstīt attiecīgas metodas arī citās jomās. Uh, Nu, es domāju, ka mums Eiropā šo procesu tomēr nevajadzētu uzskatīt par pašu par sevi saprotamu. Mēs te visi runājam vairākās valodās, neviens īsti nesam pārsteigti, kad kāds runā citā valodā, bet ASV jāsaka, tas ir pavisam citādi. Progress šajā jomā, toties Amerikā, tiek gūts daudz straujāk. Viņiem nav tik daudz šo valodu un tik daudz valodas zināšanu. Sto mērķis ir norādīt, kādas ir šīs attīstības tendences, kurien tās vērtas kam mums vajadzētu pievērsties. Valoda tulkojam izmantot, izmanto jebkādas tehnoloģijas, ne tikai datošanas kom, programmas. Mēs, protams, pētam arī cilvēku smadzenes un tam līdzīgi. Jebkurā gadījumā domāju, ka tā ir joma, kuru vajadzētu paturēt fokusā. Tas ir viens no svarīgākajiem zinātnisko pētījumu um, pasākumiem Nīblers kundze. Vielen dank, Fozits. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties par lielisko prezentāciju, un es arī gribētu sākt ar pateicību Stāvu un Paulam Rubigam uh, par uh, šo te pētījumu un arī savu dargas kungam, kurš jau daudzus gadus uh, par šo tēmu multilingvālisms Eiropā uh, ir aizstāvējis un piedalījies dažādās aktivitātēs. Daži komentāri. Nu, uh, uh valoda, manuprāt, ir daļa no kultūras, un Eiropa faktiski dzīvo uh, šādā uh, kultūras daudzveidības um, atmosfērā, un uh, tādēļ daudzvalodībā ir ļoti svarīga loma, un paldies par iniciatīvu. Un es uh, domāju, ka nevajadzētu šeit apstāties, bet spērt arī nākamo soli. Izmantot katru iespēju, lai attīstītu uh, to, uh, ko varbūt atklāja šis pētījums, un domāt par to, kā tālāk Eiropā attīstīt un stiprināt valodu daudzveidību. Nu, grūti, protams, pateikt, kādēļ situācija ir tik slikta, piemēram, un kāpēc tieši angļu valoda spēlē internetā tik ļoti svarīgu lomu bet ir svarīgi, lai mēs šeit ņemtu vērā to, ka mums ir šī te valoda daudzvā, daudzveidība, bet tāpat laikā būtu jāizmanto jaunākie pētījumi un sasniegumi, jāveic tālāki pētījumi. Un tas viss ir ārkārtīgi svarīgi, un ko mēs šeit varētu uh, darīt, eh, lai arī tehnoloģiski atbalstītu šo te valodu daudzveidību. Un 23. jūlijā pagājušā gadā tika pieņemts eh, lēmums eh, par Brexit, kā mēs visi uzzinājām, un tas lika domāt par valodu režīma maiņu um, Eiropā, un arī citas valodas ir pelnījušas, lai tās tiktu augstāk vērtētas. Paldies! Um, thank you very much. Lielas paldies. Tālāk došu vārdu Jārameram Goličekam. Paldies! Izmantošu šo iespēju, nu, ka mums ir pieejami tulki un runāšu savā dzimtajā valodā. Es nezinu, cik lielā mērā stāv pēta dažādas valodu saimas. Un cik lielā mērā tā ņem vērā faktu, ka atsevišķās valodas saimēs tiek izmantota, piemēram, līdzīga sintakse. Visos šais mašīnu tulkojumos nereti ir iespējams pārtulkot, piemēram, avīžu rakstus un e, cita veida tekstus, bet tikko parādās kāds tehniskāks teksts, tad nāks sastapties ar konkrētiem izteicieniem, kas raksturo šo konkrēto disciplīnu. Nu, vienalga, vai runājam par stikla pūšanu, metāla apstrādi vai kaut ko tam līdzīgu. Tās ir disciplīnas, ko, jāsaka, visai grūti pārzināt. Un esmu bijis viens no tiem, kas šādus tulkojumus pārbauda, lai pārliecinātos, ka izmantotā tehniskā valoda ir korekta. Un tur esmu arī konstatējis, ka tas viss ir ārkārtīgi sarežģīti. Sarežģīti ne tik vien nodrošināt pareizo sintaksi un vārdus, formulējumus, bet vienlaikus arī pārliecināties, ka tīri tehnoloģiski trests, te, teksts atbilst realitātei. Un tam, nu, gan jāsaka, vēl kāds brīsniņš būs vajadzīgs. Lielas paldies! Saprotu, ka mēs runājam šeit par daudzvalodību, un tāpēc es domāju, ka katram pat vajadzētu izmantot savu dzimto valodu. Centīšos to atcerēties, nu vismaz eh, runājot par šo darbu kārtības punktu. E, pa... Mums ir šeit arī komisijas pārstāvis Marko Marsella no DG Connect. Tomēr gribētu lūgt komisijas pārstāvi nerunāt ilgāk par vienu minūti, jo Maltas ministri jau ir aiz durvīm un gaida iespēju sākt diskusijas, bet, nu, kā jau teicu, komisijas pārstāvs ir šeit un viņam līdz ar to tagad došu vārdu. Paldies, priekšsādātāji! Jā, nu dien, mēs šo ziņojumu vērtējam ļoti augstu, sakojam līdzi attīstībai notikumu gaitā. Es to īpaši darbā pie šī ziņojuma. Mēs saprotam, kāda centieni ir nepieciešama, lai virzītu uz priekšu tehnoloģiju lomu valodas barjeru novēršanā. Es domāju, ka teiktajā mēs arī dzirdējām, kādas dažāda veida sociālas mm, un ekonomiskas sekas tam visam ir šādām valodas barjerām. Interesanti arī atzīmēt, ka ņemot vērā tehnoloģiju attīstību un to, ka pastāv atšķirīga attieksme pret valodu resursiem, eh, nu, tas viss ir ļoti interesanti. Mēs turklāt atzinīgi vērtējam arī to ieguldījumu, kas ir doti no pētījumu un izstrādes nozars puses. Uh, kā jūs zinat, mašīnu tulkošanas sistēmas un visi šie neiroloģiskās apmācības modeļi, tas viss ir ļoti interesanti katrā ziņā. Mēs pilnīgi noteikti ar nepacietību gaidām tālākus pētījumu rezultātus. Liels paldies! Arī jums bija iespēja izmantot savu dzimto valodu, gribu atgādināt. Bet, nu, jā, protams, mēs, protams, varam runāt pilnīgi, kurā valodā, kurā vien jūs vēlaties, Langena kungs. Thank you. Jā, paldies. Es, protams, atbalstu uh, šo te pētījumu, jo arī šeit, kā parlamenta deputāts, esmu piedzīvojis uh, to, ka, uh, daž, ka mēs dažkārt, nu, tā kā noniecinām savu dzimto valodu, angļu valodu dominē, Un viss, kas ir saistīts ar tehniskām uh, problēmām un grūtībām, mums tad pašiem faktiski vajadzētu, gal galā esam likumdevēji, tad eh, tā, arī to visu nodrošināt, jo gal galā mums šī kultūras eh, daudzveidība eh, pastāv jau simtiem gadu, un kad es Vašingtonā, piemēram, apmeklēju uh, mūzeju, es uh, redzu, kā gan angļu, franču, vācu un spāņu valodās ir eh, redzami paskaidrojumi par attiecīgajiem eksponātiem. Mm, nu, un spāņu, poļu, itāļu un tā tālāk. Arī viss šīs valodas ir svarīgas, un tieši tāpēc, ņemot vērā Lielbritānijas izstāšanos, nu, kas mums ir uh, mums angļu valodai vairs nebūs tik eh, ļoti būtiska loma. Paldies, paldies eh, par jūsu komentāru. Reizēm mēs tiešām tā kā noniecinam savu pašu valodu, bet mums, protams, ir jāspēj komunicēt vienam ar otru arī kulāros un nevienmēr mums pie sāniem ir tulks, tā kā mums ir jāizmanto kaut kāda linga franka. Un jums, protams, ir taisnība. Un pašās beigās es eh, lūgtu referentam tātad vēl pēdējo komentāru. Paldies! diskusija, protams, ietver par mūsu valodu un to, kā mēs viens ar otru varam komunicēt. Eiropā valoda ir ārkārtīgi daudz. Un turklāt nepieciešams veicināt to, ka katram ir iespējas runāt savā dzimtajā valodā un lai viņiem būtu pieejami pakalpojumi dzimtajā valodā. Domāju, ka tā ir tēma, kas Eiropas politikas darba kārtībā bijusi aktuāli ļoti ilgi un jau sen. Un tieši šī iemesla dēļ arī Eiropā, nu, tādas pragmatisko apsvērumu dēļ angļu valoda ir vienmēr bijis noteicošā, bet uh, tagad ar valodu tehnoloģijām tas viss var mainīties. Paldies, saka priekšādātājs. Un liels paldies. Ar nepacietību gaidam tālāk informāciju, kas izrietēs no šīm pētījumu un ziņojumu godātie kolēģi. Tagad laiks pāriet pie diskusijām nākamajā darba kārtības punktā. Tas ir punkts numur 12 un, kā jau jūs zināt, un tad ministru no Maltas. Okay. Five minutes later, but we can manage problems.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 mīļie draugi, dāmas un kungi, sāksim darbu tikšanos ar Eiropa padomas prezidentūru, padomas tātad ministriem. Prioritātes telekom politikā un digitālajā vienotajā tirgū. Pie mums ir iedies Emanuāls Mallī, viņš ir Maltas konkrētspējas un digitālo jautājumu ministrs un turklāt strādā arī pie kuģniecības un pakalpojumu tautsēmniecības jautājumiem. Un savukārt par prioritātēm pētniecībā novatorismā un kosmosā runās Kris Agijus. Āģijus. Kris Āģijus. Viņš ir Maltas parlamenta sekretārs pētniecības novatorisma jauniešu un sporta lietās. Šīs diskusijas ir ļoti nozīmīgas. Vēlamies apspriest arī Enisu, digitālo vienoto tirgu, protams, digitālo kuģniecības pakalpojumu tautsēmniecību, konkurēt spēju. Jā, JRC, EIT, ITER un, nu, lūk, tādi ir tie apspriežamie jautājumi. Maltas prezidentūras laikā šie jautājumi visi būs aktuāli. Un turklāt esam nonākuši arī pie šīs prima iniciatīvas pētniecības jomā. Pirms pāris stundām mums par to bija diskusijas. Tāpat arī spriedīsim par jauno telekomu kodeksu un eh, varamtirniecības viesabunēšanas dokumentu digitālās politikas jomā. Visi šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Tāpēc gribu arī jūs informēt, ka deputāti jums pēc tam uzdos jautājumus, uz kuriem gaidīs, protams, atbildes. Nu tātad, vispirms godātie ministri gribu teikt, kā katīgi priecājos jūs šeit redzēt Eiropas parlamentā. Paldies par ierašanos. Mūsu komiteja ir atbildīga par visiem šiem jautājumiem, kā jau teicu, telekomu politika, digitālais vienotais tirgus. Nu, varbūt lūkšu vispirms izteikties ministru Maliju. Nu, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Priekšsēdētāji pateicos. Pirmām kārtām runāšu par vispārīgo Maltu prezidentūras programmu, darīšu to maltiešu valodā, pēc tam pāriešu uz angļu valodu, eh, runājot par mūsu prezidentūras prioritātām. Prioritātāma prosperitā. Pēdējos sešos gados eh, Eiropa piedzīvos virkni attīstību guvis panākumus šais jomās, un tas, protams, nācis kā Eiropas projekta rezultāts. Tas noticis laikā, kad daudz citu ar skepsi izteicās par to, cik veiksmīgi mēs varētu strādāt šai jomā. Sastajā gada dienā kopš Eiropas projekta aizsākšanās, tagad ja mūsu ziņā, Maltas ziņā, šai mazākās dalībvalsts ziņā, note, lemt par Eiropas padu, ministru padomas darbu. Tas ir mirklis, kad kopīgiem spēkiem mums jāizsver visi pēdējo 60 gadu eh, darbi, un mūsu pienākums ir nu, konstatēt, ko esam eh, panākuši, un tad attiecīgi šos par šiem panākumiem jāinformē arī pilsoņi, jo nereti par šiem panākumiem mēs piemirstam. Turklāt tā ir arī lieliski iespēja paraudzīties nākotnē. Uh, Eiropai ir vajadzīgs jauns grūdienis. Nesenie notikumi visā Eiropas Savienībā skaidri ir parādījuši, ka Eiropas Savienībai ir jābūt daudz pietuvinātākai saviem pilsoņiem, un komunikācija jānoris, jānorisinās efektīvāk. Tāpēc ir vajadzīgi mēri tieši šai jomā. To arī grasāmies darīt, lai piedāvātu labākas iespējas pilsoņiem izprast Eiropu un patiešām piepildīt savas vēlmes un cerības. Politiskie notikumi, kam esam izgājuši cauri pagājušos gadus, uz mums visiem ir atstājuši savas zīmes. Nepieciešams reformas vairāk nekā jebkad iepriekš. Un turklāt, kā jau teicu, mums vairāk kā jebkad iepriekš ir jātuvojas pilsoņiem. Pagājušā gada noteikumi uh, ir mainījuši Eiropas projektu pašus pamatus, nu tādā izpratnē, kā to pazīstam. Malta grasās dot savu ieguldījumu Eiropas projektu tālākā virzībā. Mēs patiešām ceram, ka mūsu prezidentūras laikā, mūsu darba rezultātā padomē un sastrādājoties ar jums Eiropas parlamentu, Eiropas Savienība prezidentūras rezultātā iznāks no tās spēcīgāka, uh, Eh, zinām, ka seši mēneši nav ilgs laika periods, bet esam ļoti ambiciozi un vēlamies daudz panākt, virzīties uz priekšu ar vairākiem nozīmīgiem projektiem, bet esam arī realistiski, zinām, kādi ir ierobežojumi, vienlaikus apzinoties arī, kādas ir stiprās vietas, stiprie punkti. Šī iemesla dēļ mums, protams, būs e, par vidutājiem jāizmanto arī citu valstu delegācijas darīsim to bez kaut kādas slēptas uh, vēlmes vai plāniem nolūkiem. Mēs grasamies darbu īstenot pamatojoties uz atklātu, uh, draudzīgu sadarbību. Mūsu premjērs, finanšu ministru un opozīcijas vadītājs, viņi visi savulaik ir bijuši parlamenta deputāti, un tas nozīmē, ka mēs ļoti labi izprotam to, cik svarīgs ir Eiropas parlaments, kāda ir tā loma, un kāda loma jums, kā tiešiem tautas vēlētiem pārstāvjiem, ir šai kopējā likumdošanas darbā, jo jūs pieņemat likumus pilsoņu interesēs. Mēs ārkārtīgi lepojamies, ka varam vadīt uh, padomu šādā tik sarežģītā laika posmā. Uh, mums priekšā ir vadoša zvaigzne, tā gaisma, kas palīdzēs mums virzīt uz priekšu prezidentūru, un šī zvaigzne ir mūsu vēlme radīt jaunu, pozitīvu grūdienu, šo vēlme satuvināties ar pilsoņiem. Jo viņi ir tā ieinteresētā puse, viņi ir tie, kur labklājības vārdā mēs šeit strādājam. Sešas prioritātes - migrācija, uh, drošība, kaimiņattiecība politika, sociālā iekļautība un kuģniecības sektors. Mēs uzskatām, ka šobrīd iedzīvotājiem ir bažas, kuras vajadzētu paust skaļāk, kuras vajadzētu sadzirdēt. Mēs uh, labprāt runāsim ar jums par darba programmu šajos sektoros, tajos sektoros, kas jums kā komitejai ir svarīgi, kas ietilpst jūsu kompetencē. Darīšu to tālāk angļu valodā. Godētais vicepriekšādātāja deputāte, labu pēcpusdienu visiem. Gribu teikt visiem paldies par uh, laipno uzņemšanu šeit. Tas ir ārkārtīgi liels gods, ka esmu uzaicināts uz īpra komiteju, lai liktu jums priekšā digitālās jomas prioritātes Maltas prezidentūrā turpmākajiem sešiem mēnešiem. Kopš man iecēla par ministru digitālajā jomā, es uz saviem pleciem esmu uzņēmies uh, pienākumu satikties ar jums pēc iespējas lielākā, plašākā mērā, tādējādi apzinoties, saņemot informāciju par visu veidu problēmām un bažām, kādām, pie, kādas, piemēram, pastāv parlamentā attiecībā uz digitāliem jautājumiem. Vienmēr esmu domājis, ka tieši atklāts, atvērts komunikācija kanāls ar līdzlēmēju ir tas labākais veids un instruments, kā nodrošināt panākumus prezidentūras laikā, un var jums tikai vienīgi apliecināt, ka no savas puses pilnīgi noteikti grasos šāda veida komunikācija kanālu vienmēr paturēt atvērtu, funkcionēt spēli, spējīgu visas prezidentūras laikā. Mēs esam sala un tauta, kurai nav saiknes ar kontinentālo Eiropu tiešā veidā, tāpēc mēs ļoti labi saprotam, ko nozīmē konektivitāte, ko nozīmē digitālā pasaule, kas šādas saiknes ļauj radīt. Digitālā ēra faktiski ir nesusi laikus ar jaunām iespējām, kas ir vienkārši neizmērāmas savos apjomos un ko pat nevarējām iedomāties pirms pāris gadiem tieši izaugsmas un nodarbinātības radīšanas jomā un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs ne tik vien pabeidzam digitālo vienoto tirgu, bet vienlaicīgi cenšamies pārliecināties, ka, lai ko esam panākuši, lai tas atbilstīgi funkcionētu, darbotos pašreizējiem vajadzībām, bet arī turpmākajos gados nākotnē šai kontekstā un ciešā sadarbībā ar mm, mūsu un jūsu partneriem, gaidāmo trio nu, un, un, mm, protams, jums kā līdzlēmēju, Malta ir apņēmusies realisti, pildīt realistiski ambiciozu plānu šai jomā. Maltas prezidentūra turpinās izmantot iestrādes, mm, ko tik atbilstīgi paveikusi, paveikuši Nīderlandes un Slovākijas kolēģi un pārliecināsies, ka Tas viss kalpo par būtiskiem pamatiem tālākai attīstībai. Gaidāmā 5G tehnoloģija ieviešana e, ir jāveic apzināti, gatavojoties tai. Tas ir ļoti svarīgi, lai Eiropa tehnoloģiskajās jomās kļūst par līderi. Digitalizēta, savienota Eiropa pilnīgi noteikti var piedāvāt lielisks iespējas pilnīgi visiem. Maltas prezidentūra tāpēc centīsies sadarboties gan ar padomi, gan ar komisiju, gan ar Eiropas parlamentu, lai pārliecinātos, ka kopīgiem spēkiem varam šīs priekšrocības maksimizēt pilsoņiem un uzņēmējiem, uzņēmumiem kopumā. Es domāju, ka straujais veids, kādā virzās uz priekšu sarunas par 790 MHz mm, dokumentu varētu kalpot mums par lielisku piemēru tam, kādu sadarbību varēsim īstenot. darbs pie Eiropas elektronisko paziņojumu kodeksa arī būs tas pamatdarbs, ko veiksim šai jomā Maltas prezidentūras laikā. Darbs pie kodeksa pilnīgi noteikti ir ļoti nozīmīgs, un Maltas prezidentūra uzskata, ka šāda atjaunināta ietvara nostrošināšana telekomunikāciju sektoram ļaus tikt galā ar gaidāmajiem problēmu jautājumiem un sekot līdzi attīstības tendencēm digitālajā pasaulē. Malta uzskata, ka jauna ietvara nodrošināšana, pamatojoties uz pastiprinātu konektivitāti un skaidriem notikumiem, būs ļoti svarīga. Šī iemesla dēļ esam jau uzsākuši darbu pie kodeksa, strādājam pie pakalpojumu sadaļas un tad vēlamies darbu virzīt uz priekšu pēc iespējas straujāk, cik vien tas būs iespējams. Šobrīd cieši sadarbojamies ar gaidāmo Igaunijas prezidentūru un referentu pie dokumenta kuru uzdevums ir pārliecināt, un, un visu šī darba uzdevums ir pārliecināties, ka darbs virzās uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Mēs tāpat vēlamies pārs, pārskatīt arī rezultātus, kas tika, gu, kas, eh, kas varētu dot ieguldījumu vasarā gaidāmajā telekomunikāciju eh, konferencē. Kā jūs zinat, Eiropas parlaments un padome ir aktīvi strādājuši uh, pie sākotnējiem, sākotnējiem iestrādēm pie dokumenta šai jomā pie, par telekomiem un ceru, ka tas mums viss izdosies un ka līdz 15. jūnijam varēsim nonākt arī pie taustāmiem rezultātiem. Saprotam, ka sarunas starp abām pusēm nav bijušas vieglas, tomēr esmu pārliecināts, ka abas puses e, ir gan ambiciozas. Mēs domājam, ka eh, bez viesabonēšanas Eiropas izveida būtu mūsu pilsoņiem milzīga priekšrocība. Tas tāpat nāk par labu uzņēmumiem, un tāpēc vēlamies pabeigt sarunas pie šī dokumenta jau turpmākajās nedēļās. Maltas prezidentūra turklāt ir eh, pieņēmusi lēmumu strādāt pie regulas par internetu konektivitātes veicināšanas vietējās e, pašvaldībās un publiskajās telpās. E, Kā mēs saprotam, arī Eiropas parlaments šo iekšējo procesu būs noslēdzis šī gada aprīlī. Vēlos jums apliecināt, ka mēs būsim no savas puses gatavi uzsākt trilogu sarunas par šo dokumentu, lai varētu sarunas ļoti strauji arī pabeigt vēl prezidentūras laikā. Maltas prezidentūra līdzparakstīs arī dokumentu digitālā vienotā tirgus stratēģijas palaišanā divu gadu, mm, atzīmē divus gadus kopš tās izstrādes aizsākšanas. Uh, Tāpat arī izvērtēsim visus esošos dokumentus, kas, pie, kas ietilpst šajā digitālajā strat, stratēģijā. Malta vēlas, lai pre, Maltas prezidentūra nestu panākums visai Eiropā. Jums kopīgiem spēkiem izdosies pilnā mērā izmantot digitālā tirgus piedāvātās iespējas, tad mēs dosim taustāmu labumu mūsu tautsēmniecībai, mūsu uzņēmumiem un, protams, arī ģimenēm Tādā veidā nojauksim tirniecības barjeras, uzlabosim aizsardzību un piekļuvu pakalpojumiem patērētājiem. Godātie deputāti, kā prezidentūra, mūsu, prezidentūrai mūsu mērķis ir darboties efektīvi, pārliecinoši, sasniegt kopējos mērķus, kas eh, padarītu Eiropu par pasaules līderi digitālajā jomā. Digitālais sektors ir konkurences galvenais virzītājs spēks, tas saistīts ar novatorismu, ar drošību, un tas ir mūsu pilsoņu interesēs un arī uzņēmē darbības interesēs. Tomēr nevaram visu šo darbu paveikt vieni paši. Uh, Vai mēs patiešām varētu šos mērķus sasniegt, mums, protams, būs vajadzīgs atbalsts un atsaucība sadarbība no Eiropas parlamenta puses. Esam ārkārtīgi pateicīgi par šādu sadarbību jau šobrīd un esam pilnībā pārliecināti, ka kopīgiem spēkiem mēs Eiropu varam padarīt labāku eh, gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. And... Next speech, research. Paldies! Eh, izpēte, inovācija un eh, kosmos. Kris Aģus eh, uzstāsies mūsu priekšā Maltas parlamentārais sekretārs zinātnē, inovācijai un jaunatnē un sportam. Cienījamie kolēģi, labi pēcpusdien, cienījamais buzekungs, parlamenta deputātu kungi, man tas ir gods un. Uh, privilēģija prezentēt jums Maltas prezidentūras eh, programmu zinātnē pētniecībā, inovācijā. Mēs augstu vērtējam uh, attiecības, kādas eksistē starp eh, parlamentu un padomi likumdošanas jomā, un uh, mēs esam apņemības pilni uzturēt uh, šo te viedokļu apmaiņu visās svarīgākajās jomās. Esam pārņēmuši prezidentūru. Uh, Eh, pirmo reizi kopš savas iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā. Maltas eh, prezidentūra uzsāk darbu ļoti svarīgā vēsturiskā brīdī Eiropas Savienībā. Mūsu darba programma uh, centīsies atsaukties uz tiem izaicinājumiem, ar ko sastāvs mūsu savienība. Es uzskatu, ka zinātnēskās pētniecības, inovācijas un kosmos jomā mums ir jādod uh, taustāms ieguldījums virknē jomu, kas ir īpaši svarīgas Eiropas Savienībai. Tas uh, noteikti uh, būs saistīts ar mūsu galvenajām prioritātēm par kaimiņa, attiecībā uz kaimiņa attiecībām un jūrniecības sektoru. Runājot par pētniecību un inovācijām, mēs koncentrēsimies uz divām prioritātēm. Runājot tālāk par prīma, prīma projektu un harmonizējot monitoringa uh, vidi. Pārtikas un ūdens apgādes eh, sektors ir ārkārtīgi svarīgs, lai koordinētu investīcijas eh, Eiropas vidus jūras eh, reģionā. Un šeit mēs izmantosim 185. pantu kā juridisko pantu, lai veicinātu partnerību starp Eiropas Savienības un ne Eiropas Savienības vidus jūras valstīm. Un šādas partnerības ir ārkārtīgi svarīgas, lai nodrošinātu uh, izaugsmu gan Eiropas Savienībā, e, gan e, tās kaimiņu valstīs. Komisārs Moedas jau pasludināja par šī projekta e, aizsākšanu un par to, ka zinātniskā diplomātija ir tā, kurai tagad ir pienācis laiks, tā ir svarīga starptautiskajās attiecībās īpaši uh, runājot, risinot sociālus izaicinājumus, kas pēc sava rakstura jau ir pārrobežu problēmas. Eiropa. Euromed eh, partnerība, balstoties 185. pantu, mēs atzīstam, ka ir noteiktas jomas, kur vajadzēs īpaši piepūlēties, lai panāktu kopsaucējus. Mēs esam apņēmušies kopā ar jums panākt, ka mēs ieviesīsim prīms programmu. Uh, Tādēļ mēs eh, ar nepacietību gaidām sadarbību ar ITRE komiteju, lai varētu izvērst vajadzīgās diskusijas, balstoties visu partneru labo grību, gan institucionālā, gan valstu līmenī. Mēs līdz šis prezidentūras beigām vēlamies panākt taustāmas rezultātus. Tagad vēlētos eh, izteikt pateicību eh, rep referentē Sakarapskundzei, viņa ir referenta par prīmu, Un mums ir ārkārtīgi svarīgs jūsu atzinums par prīmu. Un pirmā viedokļu apmaiņa par uh, ziņojumu jau notika šorīt, uh, tas mūs priecē. Kā daļa no prezidentūras pūliņiem virzīt uh, tālāk mūsu darba kārtību, stiprinot sadarbību vidusjūras reģionā, uh, Eh, par šo tēmu Maltā 4. mājā tiks organizēta konference. Tās mērķis ir eh, iedzīvināt eh, sadarbību, pievēršotās noteiktām programmām un pievērsties arī migrācijas sakņu apkarošanai. Sadarbība zinātniskās pētniecības jomā vidusjūras reģionā šeit ieņem īpašu vietu, kas attiec uz monitoringu ziņošanas pienākumu un jaunatnes tematiku. Svarīgi ir samazināt administīvo slogu mm, un harmonizēt īstenošanu. Mūsu mērķis ir vienkāršot ziņošanas pienākumu uh, Um, pētniekiem Eiropā, balstoties uz uh, pierādījumiem un praksi, un uh, ziņošana kļūst par sinekvanon, bet uh, tiem ir jābūt pietiekoši vienkāršiem, tādiem, kas nerada administīvo slogu un kas nevajadzīgi noslogo administrāciju mūsuprāt, monitoringa un ziņošanas pienākuma sakārtošana un saskaņošana ļaus nodrošināt labāku veiktspēju Eiropas Savienībā. Un tāpēc ir svarīgi diskutēt par aspekt, tādiem aspektiem kā kvalitāte un ziņošanas eh, biežums. Tas būs pamats Eiropas ministriem pieņemt eh, padomes secinājumus par ziņošanas prasībām eh, pētniecības padomē 30. maijā. Mēs esam apņēmušies tālāk strādāt arī uh, ar tēmām, kas ir aizsāktas trio prezidentūras laikā, proti politikas diskusijas par uh, svarīgiem jautājumiem, kas attiecas uz pētniecības politiku Eiropā. Viena no jomām, kas būs mūsu uh, uzmanības centrā, ir uh, samazināt palaisus un uh, Slovākijas prezidentūras laikā jau notika attiecīga konference. Apvārsnes 2020 eh, paredzētās programmas eh, joprojām ir mūsu prezidentūras eh, prioritātes. Kā tā, tieši tāpat kā jums Maltas prezidentūra sakrīt ar, sakritīs ar publikāciju no komisijas puses. Uh, Eh, proti eh, apmēram 2020 izvērtējumu. Komisija eh, ļoti labi zina, kādu darbu šī komisija, komiteja ir paveikusi pie komisijas priekšlikuma par devīto ietveru programmu. Mēs gaidām sadarbību ar jums un mēs gaidām arī ziņojumu par apvārsni 2020 īstenošanas izvērtējumu kā arī mm, nākotnes, nāko, nākamo priekšlikumu par devīto ietvaru programmu. Tāpēc prezidentūra, kad vien tas eh, būs atbilstoši, respektējot eh, komisijas darba kārtību, draugā, eh, domājam par sadarbību ar jums. Un daudz no šiem ziņojumiem ir audzījis dienas gaismu jau līdz šī gada beigām. Mēs ceram uz veiksmīgu rezultātu šim tiesību aktam. Uh, Ir sastādīta interesanta programma, lai varētu izvērst politiskas diskusijas mūsu prezidentūras laikā. Un mēs, kolēģi, aicinām uz visiem pasākumiem, ko organizēs prezidentūra. Uh, rekomendācijas par nākotnes flagship iniciatīvu notiks eh, semināra veidā 17. februārī, un mēs eh, esam plānojuši tālākas diskusijas par Blūmed eh, darba kārtības tālāku paplašināšanu arī uz ne ES valstīm. Un balstoties uz izpētību, pētniecību ilgspējīgai attīstībai. 17. un 18. aprīlī notiks īpašs pasākums. Un Mēs uzskatām, ka tādējādi mēs varēsim dot savu ieguldījumu, konkurēt eh, spējīgākam e, jūrniecības sektoram Eiropā. 11. un 12. maijā notiks eh, divas konferences veltīts Marijas Klodovskas fonda aktivitātēm. Galvenais galvenokārt koncentrēsimies uz eh, pētniecības un kosmosa stratēģiju Eiropai. Tā ir tēma, eh, kas tikai sākta pagājušā gada oktobrī, ņemot eh, vērā to, ka kosmos ir strateģiski svarīgs Eiropai. Eiropai ir jārīkojas kolektīvi, lai pildītu savus pienākumus attiecībā uz šīs nozares attīstību. Tāpat laikā eh, darbības, kas ir saistītas ar kosmosu un attiecīgās aplikācijas, nodrošina mūsu sabiedrību izaugsmu un tieši ietekmē pilsoņu ikdienas dzīvi. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs veidot savas darbības tā, lai radītu apstākļus, lai varētu seksmīgi attīstīties eh, kosmosa industrija, ņemot vērā to, ka ir jāstiprina mūsu konkurētspēja un jāsniedz eh, atbilstoši ietvars kapacitātes eh, celšanai Eiropā. Lai neviena eh, valsts, ne liela, ne maz, to nevar izdarīt atsevišķi viena pati, un tāpēc ir svarīgi, lai būtu Eiropas stratēģija, lai mēs varētu panākt labumu visiem Eiropas pilsoņiem un ekonomikas izaugsmē Eiropā. Stratēģija ņem vērā dalībvalstu e, viedokļus, kā arī Eiropas parlamenta rezolūcijas e, par e, kosmosa izmantošanu ekonomikā, aizsardzībā un tā tālāk. Tas viss šajā kontekstā, šajā kontekstā mēs plānojam padomas rīcību šajā, atbildot uz šīm vajadzībām, un 30. maijā tiks pieņemt padomu secinājumu par šo tēmu. Padomē notiks politiskas diskusijas par šīs stratēģijas īstenošanu. Šis eh, process notiks paralēli ar darbu šajā komitejā. Un mēs eh, gaidīsim arī parlamenta reakciju uz šo stratēģiju. Mums ir arī citas institīvas saistībā ar kosmosa sfēru. Uh, piemēram, datu un pakalpojumu attīstība, bet tas būs lielā mērā atkarīgs no komisijas darba kārtības. Attiecībā uz pasākumiem saistībā ar kosmosu kopā ar ES kosmosa aģentūru mēs organizēsim konferenci 27. un 28. jūnijā Maltā konference izgaismos to, kā dažādas aplikācijas un kosmosa tehnoloģijas var izmantot, lai risinātu svarīgākos izaicinājumus, kas nodrošinātu Eiropas drošību un stabilitāti. Kosmos saistīti elementi arī tiks iesaistīti citos eh, nozares eh, pasākumos mūsu prezidentūras laikā, kā Blūmed sanāksmē, par kuras runāju iepriekš, cienījamie kolēģi. Es eh, Ceru, ka mūsu programma ir iedvesmojoša un tā iedvesmos arī jūs šeit parlamentā. Mēs kopā ar jums e, ceram panākt rezultātus, kas gal galā nāktu par labu mūsu pilsoņiem. Paldies par uzmanību. Paldies, ministra kungs. For, for holidays. This time it's an invitation for holidays. Nu jā, nu parasti mēs uz maldu dodamies atpūsties, bet tagad izskatās, ka mēs uz maldu dosimies smagi strādāt. Ja jūs aicināt mums dažādām sanāksmēm un konferencēm, nu, mums šeit ir klāta Maltas kolēģi, kuri varbūt nav šīs komitejas sastāvā, bet viņi ir parlamenta deputāti un mūsu viesi. Tagad došu Kasiljo Demēras kundzei vārdu. EPP vārdā. Paldies! Lielas paldies abiem ministriem, kas šodien ir klātesoši. Es koncentrēšu savus komentārus un jautājumus uz Malies kunga sfēru. Viņš atbild par digitālo vienoto tirgu un telekomunikācijām. Mēs jau esam tikušies, jo esmu referente par elektroniskajām telekomunikācijām Eiropā, un es e, ļoti labi saprotu to, ko viņš sacīja, e, ka tā ir Maltai e, liela prioritāte, lai pabeigtu iesāktos atvērtos tiesību aktus šajā jomā. Un tika minēts tas, ka ir zinām steidzamība šajā jautājumā, un visas institūcijas, es domāju, saprot, cik svarīgi ir to nodrošināt. Uh, lai mēs panāktu, uh, pieņemtu lēmumu pār eh, viesabonēšanas vairumtirzniecību, uh, eh, jo 2017. gada jūnijas ir datums, kad, 30. jūnijas ir datums, kad būtu jābeidzas viesabonēšana Eiropā. Nu, kodeks ir viens jautājums, bet ir vesela virkne citu tiesību aktu, mm, kas ir nepieciešami, lai varētu regulēt telekomunikāciju tirgu, piemēram, Wi-Fi. Un arī šeit prezidentūra minēja, ka vēlas panākt pienāk, pie, tātad lē, galīgo lēmumu Un uh, regulējošās iestādes un to iesaistīšanās arī tas ir um, problēma loks pats par sevi. Es varu tikai teikt, ka es piekrītu, ka mums ir jāpanāk progress šajā jomā, nu cik nu vien tas ir iespējams. Un es tiešām ceru, ka uh, lē, politisko vienošanos Maltas prezidentūras laikā izdosies panākt. Uh, par elektroniskās komunikācijas uh, dokumenta pārskatīšanu, bet vai nu mēs panāksim šo mm, vienošanos vai nē, Eiropas parlaments ir apņēmības pilns eh, virzīties priekšējā jomā un cerams arī citās jomās, nājot par digitālo transformāciju. Mums ir noteikti programma, kurā mēs ceram sekot, un ja viss noritēs eh, kā nākas, eh, mēs varēsim pabeigt Mm, sarunas ar padomi jau līdz vasarai, un esmu pārliecināta, ka gan padomi, gan parlaments, gan komisija visas ir apņēmības pilnas, un ka vajadzētu būt iespējai panākt vienošanos un kvalitatīvu vienošanos, kas nodrošinātu uh, to, ka mēs nezaudējam vēl te laiku. Uh, S un D grupas vārdā dalīkundze. Paldies, priekšsēdētāji. Abiem ministriem man ir divi jautājumi. Pirmkārt, par šo te kodeksu, ko jūs arī minējāt savā runā pasākumi, kas uh, ieviesti no komisijas puses, Un e, šie te kodeksi ir domāti, lai varētu palielināt efektivitāti pakalpojumu sniedzējiem un tīkla pakalpojumu sniedzējiem. Un viens no svarīgākajiem aspektiem ir spektra cēnu harmonizācija visā Eiropas Savienībā. Bet jautājums. Uh, ir par to, ka tad, kad mēs ieraugam cēnas, kādas galu galā ir piešķirtajām frekvencēm, cenas tomēr atšķiras. Un tad, kad e, kāds aplūkoties šie punktu, tad ir jautājums, ko tad Maltas prezidentūra darīja sakarā ar jauno priekšlikumu, ar ko nākusi e, klajā komisija. Tālāk atģus kungam. Jūs runājat par kosmosa tehnoloģijām un šo te, te um, kosmosu jomu, bet Maltā ir ļoti maza kapacitāte kosmosa jomā, un tomēr tā ir valsts, kurai būs vadošā loma pat šajā sfērā uh, prezidentūras laikā. Tātad kāda ir tā jūsu plānotā rīcība, lai nodrošinātu to, ka pilsoņi. Uh, vislabākajā veidā var izmantot eh, mm, kosmosa eh, tehnoloģiju sasniegums. Liels paldies, Toša Noks, EKR grupa. Paldies, priekšsādātāji. Es arī pievienojos saviem kolēģiem un uh, gribu teikt, ka man ir liels prieks tikties ar uh, Maltas eh, ministriem tieši prezidentūras sākumā. Esmu pārliecināts, ka jūsu prezidentūra būs eh, īpaša, jo eh, parlaments ir saņēmis daudz likumdošanas projektus no komisijas. Iespējams, ka jūs mm, sazināsieties ar parlamentu daudz biežāk un intensīvāk nekā dažas citas iepriekšējās Eiropas Savienības prezidentūras. Un runājot par telekomunikāciju pakotni, piemēram, ir jautājumi, kas eh, saistās arī ar viesabinēšanas frekvencēm un šķiet, ka jūsu prezidentūra varētu būt tāda īsta digitālā prezidentūra. Jums eh, priekšā ir liela izaicinājuma turpmākajos sešos mēnešos. Esmu pārliecināts, ka viesabinēšanas problēmas tiks atrisinātas pateicoties jūsu kolēģu sadarbībai jo ir vēl viens neatrisināts eh, jautājums. Tas ir um, ierobežojošie limiti datu pārneses uh, maksai. Un uh, es domāju, ka jūsu pieredze ļaus rast uh, risinājumu padomē. Mēs pilnībā apzināmies, ka uh, uzdevums nav viegls, un uh, mēs palīdzēsim, cik vien spēsim. Uh, par uh, Par kosmosu runājot, šogad Galileo sistēma ir tikusi iedzīvināta. Viss projekts lielā mērā būs atkarīgs no jūsu prezidentūras. Tātad kādā veidā jūs uh, uh prezentēsiet šo, publiku, uh, šo projektu publikai. Tas ir projekts, kas ir izmaksājis milzīgi daudz naudas. Tāpat laikā tas ienes kaut ko pilnīgi jaunu mūsu dzīvē. Un tas ir sasniegts pateicoties sadarbībai starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Gribu novēlēt jums veiksmīgu prezidentūru. Un eh, jūsu prezidentūra, kā es teicu, būs tāda ļoti prasīga. Un eh, jums būs daudz problēmas un grūtības, ar ko saskarties. Paldies, nu, Alta grupas vārdā Maisters kundze. Paldies, jā, liels paldies eh, liberāļu vārdā Eh, Maltas ministriem par jūsu prezentāciju. Jā, nu tā ir viena tāda milzīga tēma - digitālais iekšējais tirgus un zinātniskā pētniecība. Un es zinu, ka Malta, protams, ir eh, maza valsts un arī sešos mēnešos visu ir ļoti grūti izdarīt. Bet man tā kā pietrūka vienas tēmas tieši no Malijas eh, kunga lauciņa. Tātad par jūrniecību man tiešām interesē, ko jūs šajā jomā plānojat, jo par šo tēmu, šajā, ar šo tēmu nodarbojas vairākas komitejas. Un Agjus kungam. Jūs runājāt par inovācijām, par pētniecību, par uh, kosmosa pētniecību. Jā, nu skaidrs, ka tas ir svarīgi Eiropai, bet E, mēs esam cieši sastrādājušies ar Maltas komisāru par okeānu pārvaldību, ar e, zilo izaugsmi, un tur ir daudz līdzekļu paredzēts no apvāršņa 2020 programmām tieši okeānam. Nu, tā tad mēs diezgan daudz zinām par kosmosu, bet daudz mazāk zinām par okeānu. Un es zinu, ka e, nu, jūra tas ir Maltai, kas ļoti svarīgs. Uh, un uh, nākotnē cilvēks varbūt eh, lielā mērā mm, te būs nepieciešami šie pētījumi. Tā tad, vai jūs esat plānojuši tālāk attīstīt arī okeāna izpēti, jo nu galu galā jūs paši esat okeānā. Paldies! Paldies, Sakurāfas kundze. Uh, referente. Paldies, priekšsādātāji, par eh, šo iespēju paust eh, savu apmierinātību no manas, no referents puses, mm, ka Maltas prezidentūra uztver šo jautājumu kā prioritāti saistībā ar pētniecību un tehnoloģijām. Šis ir viens no retiem centieniem zinātniskā diplomātijā. Iespējams, kā varētu rast pozitīvu uh, rezultātu Un uh, varbūt, ka tas varētu apturēt to, ka daudz cilvēku pavada savus mājokļus vidusjūras reģionā, un varbūt tas arī varētu palīdzēt pārvaldīt uh, pārtiks un ūdens resursus, un tas varētu palīdzēt valstīm vidusjūras visās pusēs, viņa ekonomiskajā un uh, zinātniskajā darbā. Tā kā mums ir nepieciešams sākt ieviešanu 2018. gada 1. janvārī. Es ceru, ka mums būs konstruktīva sadarbība ar prezidentūru un padomi, Un kā referente gribu sniegt jums pārliecību, ka darīšu visu labāko, lai panāktu pozitīvu rezultātu. Un eh, no sirds vēlu jums eh, veiksmīgu darbu prezidentūras laikā. Paldies! Paldies! Kapels kundze, NF grupas vārdā. Paldies, eh, ministra kungs! Jūsu prezidentūra ir izvilzījusi ambiciozu darbu kārtību eh, zinātniskās pētniecības jomā, un jūs minējāt arī, ka digitalizācija un telekomunikācija joma eh, izvirza veselu virkni svarīgu uzdevumu, piemēram, eh, roaminga izbeigšanu, bet ir arī vesela virkne citu tēmu, kas ir svarīgas, piemēram, uh, uh, Wi-Fi, uh, Euro 4EU. Uh, un svarīgi ir tas, lai Eiropas uh, pilsoņiem būtu uh, brīva pieeja internetam, uh, lai varētu piedāvāt, piemēram, veselības uh, aprūpas pakalpojumus un tā tālāk. Un uh, ir piešķirts arī finansējumi 20 miljonu apmērā, lai nodrošinātu brīva Wi-Fi pieeju. Uh, bet ir svarīgi, lai dalība valstis veiktu attiecīgos priekšdarbus, lai šis te brīvā Wi-Fi pieeja pieslēguma arī būtu pieejami. Nu, 5G tehnoloģijas Eiropā ir ļoti svarīgas. Un, lai mēs nezaudētu savas pozīcijas pasaules mērogā, uh, Uh, ir svarīgi, lai uh, 5G uh, tehnoloģijas būtu pieejamas līdz 20. gadam, no 18. gadiem mēs varētu veikt jau uh, testa fāzi. Un līdz ar to 18. gadā ir jābūt skaidriem šiem te 5G tehnoloģiju ieviešanas plāniem. Un kādi ir jūsu plāni motivēt dalību valsts valsti, lai dalību valstis iesniegt un saulēcīgi šos plānus sagatavots. Un parlamentāriem sekretāram jautājums, jūs minējāt mm, apārsni 2020. Jūs minējāt par grūtībām, kas ir saistītas ar tešo valstu iesaistīšanos šajās programmās un uh, birokrātiskajiem šķēršļiem, kā jūs gatavojaties tos uh, pārvarēt. Uh, Tālāk arī par finansējumu, kas nāk no dalību valstīm, kā jūs varat motivēt dalību valsts iemaksāt šādos projektos un kā uh, veicināt, motivēt tās valsts, kuras vēl nav iesaistījušās, pārliecināt par iesaistīšanos, un Kopernikus eh, projekts uh, ir otrs pēc Galileo uh, kas pārēdz satelīta palaišanu vēlāk šajā gadā. Uh, un jautājums, kā uh, eh, Kopernika programma virzīsies uz priekšu. Paldies! Paldies! Uh, visi jautājumi. Jā, jūs uzdevāt daudz, pārsniedzāt savu izteikšanās laiku, bet paldies! Tagad Rubikungs. Ich möchte mich äh, zuerst beim äh, Paldies. Pirmais jautājums Malēs kungam. Es vispirms vēlētos viņam pateikties. Viņš uzsver to, cik ļoti svarīgs ir digitālais iekšējais tirgus. Un mūsu mērķis ir izveidot patiesu digitālo uh, iekšējo tirgu, lai mēs varētu konkurēt tehnoloģiju jomā mm, no vienas eh, puses telekomunikāciju jomā. Uh, un no otras puses eh, piedāvāt eh, pilsoņiem vislabākās izmantošanas iespējas. Nu, eh, ievērojumu soli esam spēluši uz priekšu attiecībā uz roamingu, bet nav konkurences starp dalību valstīm. Un līdz 2019. gadam mērķis ir atvērt Eiropas tirgus uh, lai faktiski iesāk darboties reāls iekšējais eh, tirgus. Chrome like at home. Man jautājums par to, mm, ka mēs vērojam tādu situāciju, ka vidējā cēna eh, patērētājiem 2,2 eiro par 72 eh, eiro par gigabaitu. Un, ja mēs nosakām vairumu tirgotājiem šo te uh, maksimālo cenu, man interesē, vai tā būs virs šīs vidējās cenas vai zem tās. Paldies, Tojas kundze. paldies. Gribētu arī sveikt uh, Maltas uh, prezidentūru un gribu pateikties uh, ministriem un noteikti mēs radīsim iespēju sadarboties. Šķiet, ka uh, šī prezidentūra iziet tādu uh, sākotnēju. Tad kā pusceļ, jūs esat pusceļā starp tām lietām, uh, kas ir jāpabeidz un kas tuvojas nobeigumam. Pāris komentāri par Eh, tiesību aktiem, kas jau ir apstiprināti, bet eh, kur mums ir nepieciešams, lai padome palīdzētu nodrošināt to stāšanos spēkā, jo esmu bijusi referente attiecībā uz eh, spektra liberalizācijas septiņas. Par to tiks balsots pavisam drīz, vispār jau rīt šajā komitejā notiks balsojums. Un uh, Esmu pārliecināta, ka kolēģi zina un arī piekrīt, ka mums ir nepieciešams strādāt, lai dalībvalsts varētu um, virzīt darbu ātrus priekšu un lai varētu paredzēt uh, 5G stāšanos spēkā. Tas, man liekas, ir koordinācijas jautājums Eiropas līmenī, jo šīs uh, tehnoloģiju izmaiņas, manuprāt, var palīdzēt lai dotu tādu jaunu atspērienu inovatīviem sektoriem Eiropas Savienībā. Es zinu, ka Malkas prezidentūra ir apņēmības pilna nodrošināt to, lai mēs varētu strādāt arī pie finanšu aspektiem, jo finanses, eh, finansēšana, tas ir tāds liels bažu jautājums cilvēkiem, un tāpat arī tas, kāda ir situācija pat laban ir. Es zinu, ka jūs zinat, ka partnerības eh, programma um, 105. pānta ietvaros ļoti svarīga, un mums ir jāzina, vai mēs eh, turpināsim šo birokrātijas, birokrātijas dominantu šajā platformā, vai arī mēs varam tiešām visu to kaut kā atdzīvināt, atsvaidzināt. Un mums ir pienākums, man liekas, nodrošināt, lai Eiropas valsts, kuras apstiprināja šo platformu, uh, lai tās varētu izskaust birokrātiju un nodrošināt, ka viss reāli darbojas. Tas ir vitāli svarīgi Āfrikas valstu attīstībai un, protams, arī pašām Eiropas valstīm. Paldies! Un tagad no, noslēdz runātājs sarakstu. Uh, Kulumpa Natrikundze vārds. Paldies priekšsēdētāji. Jā, mums ir liels cerības attiecībā uz Maltas prezidentūru un man ir liels prieks uzsākt uh, sadarbību vienā no pirmajiem uh, trilogiem Maltas prezidentūras laikā par viesabinēšanas maksām. To vadīja Buzekungs no mūsu puses un eh, ļoti laba sadarbība mums jau ir bijusi. Prieks redzēt arī. Bieks, mm, bija tikties jau arī ar Malija kungu pirms eh, Ziemassvētkiem. Un Tošinovska kungs arī, mm, ar viņu kopā mēs strādājam pie digitāliem jautājumiem Maltas prezidentūras ietvaros Un man liekas, ka šis ir ļoti interesants laiks prezidentūrai, jo esam tādi uz ļoti nākotni vērst šajā komitejā enerģētikas tēmas. Pie tām šobrīd strādā komisija un milts, pr malts prioritātes arī ir enerģētikas jomā, tās ir interesantas, tātad kā padarīt mājokļus energoefektīvākus un tiešām ir centieni ķerties pie kaut kāda konkrēta, kas ļautu visiem eiropiešiem saskatīt tās iespējas, ka Eiropa viņiem var palīdzēt, var mazināt energo nabadzību. gan dienvidos, gan uh, Eiropas ziemeļos, tā ka es pateicos tik tiešām parlamentu un šīs grupas vārdā. Paldies par veiksmīgo diskusiju trialogos, un es ceru, ka Malta izdosies koordinēt valsts darbību. Tas nav viegli, pastāv arī liels finansiāla rakstura intereses, bet es domāju, ka mums, Eiropas eh, pilsoņu un patērētāju intereses, lietotāju intereses un eh, m, data intereses, nu, ir daudz augstākas. Mēs runājam par veselu digitālo, veselu digitālo ekonomiku. Tagad iespēja atbildēt uz jautājumiem. Ministra kungam lūdzu vārds atbildē. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmām kārtām gribu pateikties jums par eh, šiem um, atbalsta vārdiem, ko esat devuši prezidentūrai. Redzu, ka esat eh, aktīvi gatavi sadarboties, to secinu no izteiktiem komentāriem. Centīšos atbildēt uz uh, jūsu komentāriem, izteikumiem, kas Tilio kundze jau uzskaitīja tēmas, jautājumus. Jāsaka, ka uh, vismaz eh, kodeksa ziņā, kodeksa kontekstā mēs uh, saskatām, ka vienotā digitālā tirgus pabeigšana ir uh, fundamentāli svarīgs jautājums Eiropas Savienībai. Tāpat esam identificējuši digitālo vienoto tirgu kā vienu no mūsu prioritātēm un esam apņēmības pilni uh, arī reāli pildīt to, ko esam solījuši vārdos. Kodeks pabeigšana neapšaubāmi ir uh, ļoti svarīga mums no mūsu puses padomē esam sākuši strādāt pie uh, šī dosie, esam uzsākuši darbu, tātad izskatot dokumentu pantu pa pantam. Šādā veidā mēs uh, ceram, ka visu kodeksu izskatīsim pirmo reizi, un tad mums būs uh, labāka aina, pārskats, kāda ir problēma jautājuma, un tas noteikti veicinās darbu prezidentūras turpmākajā laikā. Par viesabunēšanu. Gribu pateikties referentiem par eh, ļoti konstruktīvo iesaistīšanos sarunās. Kā jūs zinat, mums ir 15. Eh, jūnijas mm, gala termiņš, Eiropas pilsoņi zina, un šajā datumā gaida viesabanēšanas izmaksu atcelšanu Un mums ir jāpilda savas uh, saistības un jātaisno šīs uh, cerības. Esmu pārliecināts, ka ar uh, labu sadarbību, ar jūsu citīgi veikto darbu korepērā un um, arī trialogos, es domāju, ka tā visa rezultātā mēs nāksim klajā ar izcinājumu, neskatoties uz to, ka pastāv atšķirīgi viedokļi par um, šiem datu limitiem. Runājot par bezvadu internetu. Mēs redzam, ka varētu jau uzsākt sarunas starp parlamentu padomu, tas varētu notikt aprīlī, un šai sakarībā esam jau sākuši konstruktīvas diskusijas tehniskā līmenī ar referentu, un cerams, ka varēsim pozitīvi arī noslēgt šo failu. Šī ir ļoti svarīga iniciatīva, ko citi arī ir minējuši savās eh, izteikumos šo pēcpusdienu. Es ceru, ka līdz ar to mm, būšu atbildējis uz mm, komentāriem par šo tēmu. Tālāk, Dalīkundzes uzdotais jautājums, te gribētu sacīt, ka jā. Mēs atzīstam, ka mm, spektrs ir, eh, spektri ir um, ierobežots, resursus, kurus, eh, kuru pārvalda šobrīd dalība valsts, mēs tāpat eh, redzam, ka komisija vēlas nodrošināt labāku un efektīvāku spektra izmantojumu, tātad eh, nodrošināt arī labāku koordināciju un reāli mēs redzam, ka lielākā daļa, vai vismaz nav daži, daži priekšlikumi attiecībā uz spektru izmantošanu. Ir ar domu, lai veicinātu jaunā pieejamā spektra izmantošanu. Esam piefiksējuši arī pēc pēdējās padomas sēdes, ka ir zināms viedokļu atšķirības arī padomē. Uh, Mēs eh, prezidentūru centīsimies rīkoties kā tāds godīgs brokers, nodrošināt eh, eh, tādas konstruktīvas diskusijas, lai nodrošinātu progresu arī par spektra kodeksu. Taženovska kungus dots jautājums. Jā, mums jau ir bijusi iespēja tikties pagājušā gada decembrī. Mēs saskatām, saprotam, ka šī ir digitāla prezidentūra, tā ka pilnībā piekrītam eh, šim jūs komentāram, tāpat piekrītai, ka ir nepieciešams eh, sadarboties ar abām pusēm, nodrošināt eh, viesabnēšanas sakaru izmantošanu, gluži tāpat kā mēs to izmantojam mājas valstīs, un ir jāatrod labs risinājums jau norādītajā laika grafikā. Jūs tāpat atsaucāties uz Bereku, ko mēs darām šai jomā. Tā kā ir kodeksā normas, tās um, atsaucās uz Bereku, un mēs domājām, ka būtu labāk, ja mēs sākumā izējām cauri šim kodeksam, tā tad uh, sadaļa pa sadaļai, kā es to skaidroju, un tad, protams, nonāksim pie Bereka uh, regulējuma un domājām, ka tas būtu labākais veids, kā ar to rīkoties, jo ir zināmas normas, kas uh, saistās ar BEREK un tās ir pašām kodeksā. Jā. Atvainojos, saka runātājs. Um, Jūs piesaucāt ļoti būtisku jomu, jūrniecības sektoru. Jā, mēs paredzam veicināt šo sektoru un, kā jau jūs arī pareizi piefiksējāt, mēs organizēsim aprīlī neformālu ministru konferenci. Jūsu informācija bija pilnīgi pareiza. Mums uh, ir eh, bijušais komisārs eh, Borgkungs, kurš eh, sākotnēji strādāja pie integrētās jūrniecības politikas pašreizējā komisāra, arī ir prasījusi, lai šī okeāna pārvaldība tiktu tālāk virzīta. Tātad jautājums ir ļoti svarīgs, te es jums piekrītu. Šobrīd mēs atkārtot vedam sarunas eh, par darba kārtību šai konferencē, kas ir paredzēta 20. aprīlī Maltā. Mēs tad paredzam pārunāt okeāna pārvaldības eh, koncepciju, tāpat arī runāsim par eh, jūrniecības sektoru un jūras transportu, kas arī ir ļoti svarīgs šim reģionam un visai Eiropas Savienībai. Kapēlas kundas uzdotais jautājums. Es saprotu, ka budžeta jautājumi šobrīd nav vēl atrisināti, bet esam pārliecināti, ka mēs eh, būsim gatavi par 5G. Eh, stāsts ziņojums, es domāju, būs eh, ļoti noderīgs šai jomā, un Eh, progress eh, kodeksa jomā, nu tā ir eh, viena no labākajām iniciatīvām, ko mēs esam izvirzījuši 5G sakarībā. Tā ir skundze. Paldies par jūsu uzrunu un paldies arī par jūsu laipnajiem vārdiem, par jūsu pamudinājumu par 500 MHz. Jā, tas varētu būt piemērs tam, kā sadarbība starp iestādēm var efektīvi darboties. Un es domāju, ka tas ir labs piemērs un mums vajadzētu nodrošināt, lai tas turpinās arī citās jomās. Rubikungs. Jautājums par eh, cenu. Kā jūs zinat, šīs tēmas šobrīd tiek pārunāts korepērā un trialogos, un tāpēc nedomāju, ka mm, tas būtu īstais eh, brīdis tagad eh, kaut kādā veidā paredzēt šobrīd notiekošo sarunu rezultātus, un tāpēc šajā tēmā neiedziļināšos. Es ceru, ka esmu atbildējis, nu, cerams, esmu atbildējis uz visiem jautājumiem un komentāriem, kas bija uzdoti man. Atvainojos, saka ministra kungs. Atvainojos. Kumpula Natrī kundze. Arī uzdevu jautājumu, paldies, ka saprotat šo delikāto līdzsvaru padomē. Tomēr sniedzam jums pārliecību, ka mums visiem ir eh, vieni mērķi, un šķiet, ka nu gan esmu atbildējis uz uh, jautājumiem. Paldies! Mums ir vēl parlamentārais sekretārs, eh, kurš varētu turpināt un atbildēt uz citiem jautājumiem. Paldies, Buzek kungs. Eh, gribu pateikties visiem, kas izteicās par jūsu laip, laipniem um, veiksmes vēlējumiem mūsu prezidentūrai. Es atbildēšu un komentēšu tos jautājumus, kas saistās ar eh, pētniecību, inovācijām un kosmosu. Saku Rāfas kundze pirmā, tātad par prīma. Kā jūs zinat, prīma ir viena mūsu no prioritātēm pētniecības un attīstības sektorā. Tik uzsāks process Barcelonā 2012. gadā, kā labākais veids, kā nodrošināt stabilu ilgtermiņu sad sadarbību pētniecībā un attīstībā, ir ar 185. pantu palīdzību. Tā ir šāda veida pirmā partnerība vidusjūras reģionā ar domu izstrādāt jauns risinājums ilgspējīgai Uh, pārtiks ražošanai un ūdens resursu pārvaldībai, lai risinātu tāpat laikā arī migrācijas iemeslus un varētu arī attiecīgi mm, rēģēt uz klimatiskās izmaiņas sekām un veidot uh, tiltu starp uh, vidusjūras krastiem. Mēs cenšamies panākt pēc iespējas labāku progresu, notiek likumdošanas diskusijas, prīm jautājumā, tās turpināsies mūsu prezidentūras laikā, laika grafiks ir saspringts, bet uh, Cerams, ka būs laba sadarbība ar Eiropas parlamentu un ka ātri varēsim apstiprināt prīma maijā, lai nodrošinātu, ka apvāršana 2020 projekts, kas paredzēts prīma, ka tas netiek zaudēts. Tālāk jautājums par aizmerku. Maisners kundzes jautājums. Mums būs sanāksme aprīlī un Arī Eiromet konferences notiks maijā un eh, tiks izstrādāt valsts deklarācija. Tālāk, Kapels eh, kundze uzdeva jautājumu par apvārsni 2020 un adekvātu pārstāvības nodrošināšanu. No trešo valstu puses, jā, tas ir ļoti būtiski un eh, cerams, ka tas arī realizēsies vidustermiņa pārskata kontekstā mēs ņemam vērā šo rekomendāciju par kosmosu. Nu, tas ir jautājums, uz kur droši vien komisija varētu labāk atbildēt, 12 miljārdi no Eiropas Savienības budžeta tiks uh, investēti ar kosmosa saistītos projektos, un uh, 2000, tātad arī pētniecības projekti jau notiek 2014.-2020. gadu plānu ietvaros, un jā, šīs investīcijas noteikti ir jānodrošina kosmosa stratēģija kosmosam Eiropā, ir vērsta uz konkrētu pasākumu nu, veikšanu, lai kosmos resursus strateģiskāk varētu izmantot, atbalstot Eiropas konkurētspēju un lai varētu veicināt darba vietas, investīcijas, eh, darba vietas Eiropā, kosmosa tehnoloģijas un informāciju. Atbalstīs arī galvenās eh, prioritārās prioritātes, kā, piemēram, mazināt uh, siltumnīcas efektu gāžu izmešanu, tāpat robežu apsārts un ap, mūsu digitālās ekonomikas attīstību. Es uh, arī piekrītu, ka finansējumam jābūt adekvātam, lai nodrošinātu kosmosa stratēģijas ambiciozos mērķus. Un visbeidzot, Esmu pārliecināts, ka mūsu ambiciozā darba programma kosmosa jomā skaidri demonstrē, ka mēs šim sektoram piešķiram uzmanību, ko tas ir pelnījis, un ir pareizi arī norādīt, ka Maltas kapacitāte kosmos jomā, nu, ir nu, pagaidām tādos bērnu autiņos, un uh, valdība pēdējās pēdējā laikā ir iesaistījusies iniciatīvās, lai informētu par kosmos, par centieniem kosmos jomā. Un 17. gadam vajadzētu būt aizrautīgam, uh, interesantam gadam. Maltai kosmos uh, jomā mēs veiksim izglītības darbu. Mums ir atvērts jauns interaktīvs zinātnes centrs, tajā ir planetārijas un pastāvīga uh, Eh, kosmosa eh, tēmas ekspozīcija. Mēs plānojam, ka prezidentūras laikā mēs eh, organizēsim Kopernikus apmācības pasākumu un attiecīgi informācijas sesiju jūnijā 17. gadā mūsu valdība arī uzsāks pirmo Maltu nacionālo Uh, kosmosa politiku. To mēs uh, izdarīsim turpmāko pāris mēnešu laikā. Mēs tāpat padziļināsim sadarbību ar Eiropas uh, kosmosa aģentūru, lai labāk izmantotu iespējas, ko piedāvā kosmos. Šai nolūkā divpusējas diskusijas notiek, lai identificētu konkrētus projektus, kas varētu palīdzēt stiprināt mūsu kapacitāti. Šie pasākumi ir pilnīgā sinerģijā ar valdības vispārējiem centieniem transformēt Maltas ekonomiku, pārveidot to par ar vērtību esošu ekonomiku. Mums arī ir paredzēts darba seminārs par jūrniecības drošību un stratēģiju, kas notiks mājā. Tāpat strādājam arī pie padomus secinājumiem par nepieciešamību turpināt Eiropas kosmosa programmas tā skaitā Kopernikus. Es eh, pieņemu, ka esmu atbildējis uz jautājumiem. Paldies! Gribēju jūs lūgt izteikties lakoniski, bet nu jūsu abi kolēģi, pārējie ministri jau gaida ārpusē, nu tāpēc, tāpēc šis ierožu bežojums viņi gaida jau vairāk kā desmit minūtes, tāpēc svarīgi pārliecināties, ka, nu, lūk, uh, Tāpat laikā saņemam arī atbildes nenoliedzam. Paldies, ka atbildēt uz jautājumiem un uh, uzredzēšanos. Aicināsim tagad jūsu uh, kolēģus, bet aicinam jūs jau tagad nākamreiz uz komitejas sanāksmi. Thank you. Thank you, Mr. President. Yeah. Thank you. Thank you. Uh, uh, two uh, other representatives divi citi Maltas prezidentūras pārstāvji. I'm very sorry I kept waiting.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 Vispirmām kārtām rūpniecības un MVU politikas prioritātes. Kris Kardona, Maltas ekonomikas un investīciju ministrs. Un otrs ministrs, kas runās par enerģētikas politikas prioritātēm, ir Konrāds Mizī. Micī. Ministrs, kas strādā premjeru pakļautībā. Nu, Renault bezliekas kavēšanās lūkšu Kardonas kungam izteikties. Lūdzu, jūtu prezentāciju no jūsu puses. Kā prezidentūra mēs uzskatām, ka ir svarīgi rūpniecību likt Eiropas politikas eh, lemšanas procesu pašā sirdī, tieši tā kā to eh, arī zina atzīmes parlaments rūpniecības jomā šobrīd nav tiesību aktu, kas, pie kuriem šobrīd tiktu strādāts, bet tomēr uzskatām, ka būtu vajadzīgs izpētīt ekosistēmu, kurā darbojas rūpniecības nozara. Eiropas Savienība mēdz piekopt gan sektorālu, gan arī tādu horizontālu pieeju šai jomā. Un sektoru līmenī esam redzējuši notikums virzāmies uz priekšu jaunas iniciatīvas, piemēram, tērauda liešanas nozarē, aizsardzības nozarē. Un laikam ejot uz priekšu, Eiropas iestādes eh, iespējams radīs nepieciešamību pragmatiskāk tam visam pieiet, lai uzlabotu rūpniecības konkurētspējas priekšrocības vienlaikus, radot biznesam labvēlīgu vidu, vidi, vidi piedāvājot eh, drošību, stabilitāti un veicinot ilgtēm, ilgtermiņu kapitāla investīcijas. Mēs uzskatām, ka to arī eh, nepieciešams darīt, lai risinātu kapitāla trūkumu problēmu, kas pastāv nozarē kopš krīzes aizsākšanās. Strateģisko investīciju fonda loma šeit ir ļoti nozīmīga. Tā ir svarīga investīcija, investīcija veicinoša uh, programma. Uh, Un, protams, ka šai jomā, arī digitalizācijas jomā, var dot savu ieguldījumu aprits ekonomika un arī viekat vienotās tirgus stratēģijas paplašināšanas doma. Tālāk ir arī virkne horizontāli jautājumi, kas ietekmē no nu, industriālo ekosistēmu, kapitāla tirgus reforma, digitālā tirgus izveida. Gaidot prezidentūras iestāšanos, Malta organizēja virkni divpusēju sarunu ar dažādām interesētajām pusēm, lai noteiktu darbu kārtību rūpniecībai turpmākajos sešos mēnešos. Daļa, kā daļa no trijo Maltas prezidentūra, protams, konsolidēs darbu, turpinās darbu, ko aizsāka Nīderlanda un Slovākija. Un prioritātes prezidentūrai faktiski ir trīs. Viena no tām ir industriālās konkurētspējas un izaugsmas veicināšana, otrām kārtām transakciju izdevumu jautājumu risināšana Eiropas Savienībā mūsu jurisdikcijas ietvaros. Nu, un trešais, protams, padomas durvis atvēršanas interesētajām pusēm uzņēmējdarbības pārstāvjiem, ir tīpaši mikro un MVU uzņēmumu pārstāvjiem. Drupniecības portveļi ietvaros, manuprāt, prezidentūra strādās pārsvarā ar ķimikāliju nozari. Prezidentūra pardēs diskusijas par turpmākos ķīmijas industrijas e, nākotnes e, apsvērumiem. Tātad loģistikas, transporta nozare ir vēl viens sektors, kur prezidentūra īstenos darbu, veiks analīzi, pētīs pašreizēs konkurētspējas priekšrocības, kas ir Eiropas Savienībai kopējā sektorā pasaulē un kā tas, e, nu, kombinējas ar rūpniecisko konkurētspēju, ņemot vērā, kas notiek starptautiskajā tirdzniecības jomā, ir īpaši pēc Brexit, kas notiek ar jauno Trumpa administrāciju un tam līdzīgi. Tāpat arī šī Scale Up iniciatīva ekosistēmas veicināšana sākuma uzņēmumiem, tur tas ir ļoti svarīgi, tātad šīs paplašana, uzņēmuma paplašināšanas iespējas netrūkst uzņēmēju Eiropā, un daudziem uzņēmumiem tomēr neizdodas izvērst darbību tālāk par pirmajiem diviem, trim darbībai izšķirīgajiem gadiem, jo pietrūkst līdzekļu, bet tagad viņi varēs izmantot ES potenciālu un klientu bāzi. Maltas prezidentūra tātad vēlas, lai sākuma uzņēmumi saņem šādu darba vietu radīšanas potenciālu, var to izmantot un tā tālāk. Tātad debatēs, eh, nu, strādāsim pie dažādiem posmiem, MVO attīstības jomā visā dzīves ciklā, izaicinājumi pie finansējumam, resursu pārvaldīšana stratēģiskā un, stratēģiskie un operatīvie aspekti, cilvēka kapitāls, kapacitāte, uh, Tāpat arī ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar jums kā komiteja darbā pie ziņojuma par sākumu uzņēmumiem un uh, šo mazo uzņēmumu darbību tālākas izvēršanas, ja tā scale-up iniciatīva. Te nu arī gribētu tad aicināt jūsu komitejas priekš, priekšsādātāju Buzeku kungu piedalīties neformālajā ministru tikšanās reizē 5. un 6. aprīlī Valatā. Šajā sanāksmē delegāta apsvērs visas šīs uh, lietas, aspektus, izmaiņas, um, jautājumus jautājumus, kas saistīti ar sākumu uzņēmumiem. Tālāk nozars digitalizācija. Kā jūs zināt, digitalizācija nu jau pārdesmit gadus ir joma, kas mainās ļoti strauji preču ražošana, piegāde, e, un pat tas, kā īsti tiek īstenota valsts administrācija, ir lielā mērā to saistīta. Šobrīd piedzīvojam arī to, ka digitalizācija arvien vairāk maina tradicionālās rūpniecības un pakalpojumu sniegšanas jomu. Digitalizācija maina veidus, kādā mēs ražojam automašīnas, kādā mēs ražojam ķimikālijas, kā bankas piedāvā finanšu pakalpojumus, un šis saraksts ir burtiski neizbeidzams. Te ir ļoti daudz savstarpēju sasaites punktu starp ražošanu un piegādi un klientiem, un visa šī saiknes ir mainījušās. Uh, Tātad ātrumašīnas, ķimikālijas, medicīnas iekārtas, tie visas tās lietas kļūst arvien biedākas, arvien vairāk tīklā sasaistītas, un tas, protams, saistīts ar rūpniecības digitalizāciju. Tas mūsu darbkārtības pašā um, centra punktā. Ar interesi lasīju ziņojumu projektu, ko sagatavojas Butikoferkungs par digitalizāciju. Piekrītu viņa viedoklim, man jāsaka, ka ka tiešām ir visai absurdi, ka jaunās tehnoloģijas varētu saskaņā dažādiem pētījumiem radīt darba vietu zudumu un nestabilas darba vietas, bet tāpat laikā ir ārkārtīgi daudz pietrūkst šādu darbinieku ar atbilstīgām kvalifikācijām un praksēm. Eiropā ir vajadzīgs apmēram 185 IT, tūkstoši IT speciālistu, un tieši tāpēc rūpnieciskā digitalizācijas stratēģija ir jābalsta arī uz spēcīgu prasmju pīlāru. Tā varētu, tā varētu, šis pīlārs varētu kaput kā kā platforma tālākam darbam, tātad tiesības uz apmācīšanu, prasmju veidošana, pārliecināšanās, ka digitālās prasmes tiek mācītas jau burtiski no bērna kājas, no jau, jau primārajā izglītības līmenī. Digitālās prasmes ir svarīgas eh, dažādās jomās, ne tikai plašajās rūpniecības nozarēs, bet tas nepieciešams arī MVU un eh, dažāda veida amatu jomās. Un noslēgumā vēl gribēju teikt, ka prezidentūra kopā ar Eiropas parlamentu eh, strādās pie biznesa transfēra konferences. Parlamentu pārstāvi ir uzaicināti. Šī konferences paredzēta 17. martā Baletā. Un gribu izmantot šo iespēju, lai jūs uzaicinātu Buzeka kungs piedalīties šai konferencē. Paldies! Uh, yeah, thank you. Thank you, minister, Paldies, ministrs kungs, paldies par šo prezentāciju esmu gatavs doties uz Maltu, pilnīgi noteikti. Tātad 5. 6. aprīlī. Bet jāsaka, tas gan ir Strasbūras oficiālās plenārsesijas laikā, tas varētu būt problemātiski. Bet, nu, 17. marts gan varētu būt, nu, potenciāls apmeklējuma datums. Polisi, eh, ministre Konrad Mici. Tālāk došu vārdu Konradam Mici. Budekungs, paldies, godētie kolēģi! jūtos privileģēts, ka, esmu, ka jūs mani esat šeit uzaicinājuši. Pirmkārt, tāpēc, ka pievienojos TTI enerģijas padomē 2013. gada martā. Toreiz vēl mēs tikai domājam par konkrētiem mērķiem piekrītu ka šeit jomā ir vajadzīga tālāka attīstība. Turklāt vēlē, vēroju enerģijas jomas attīstību jau no pašiem sākumiem, kā padomas ministrs piedalījos šīs eh, stratēģijas formulēšanā un sekoja līdztiesību aktu attīstībai. Uh, Turklāt šeit jūs vidu esmu šobrīd arī tāpēc, ka esmu ministrs vienā no mazākajām ES valstīm. Un tas ir laikā, kad šī pat Eiropas Savienība ir uz priekšu ļoti ambiciozu, manuprāt, ļoti ambiciozu plānu enerģētikas jomā, lai risinātu es iedzīvotāju vajadzības. Martā Romā tiks svinēta gada diena kopš pirmā vienotā tirgus izveidošanas dienas un tāpat arī Romas līguma noslēgšanas diena. Šajā līgumā ir saknes, kurā, kas tālāk veidoja tērauda un ogļu kopienu, un esmu uzaudzis sabiedrībā, kas lielā mērā guvis priekšrocības no šī miera perioda un no brīvas pārvietošanās un principiem tirgū. Uh, Un enerģija, protams, šajā gadījumā ir ļoti centrāls elements. Šobrīd mēs nerunājam tikai par oglēm un tēraudu vairs, bet daudzi problēma jautājumi joprojām ir aktuāli. Un tāpēc e, šī jaunistrādātā koncepcija enerģijas savienība ir joprojām svarīga, ja ne vēl svarīgāka. Esmu ārkārtīgi privileģēts, ka varbūt viens no šīs sistēmas veidotājiem un Buzeka kungs, kas arī ir šāds e, veidotājs šeit sēž man tieši blakus, cik lieliski. Nu, lūk, tāds Eiropas projekts, kur pašā centrā enerģija, jo tas vieni jau 51. gadā bija ļoti aktuāls temats. Tāpat laikā Savienības enerģijas kompetence ir salīdzinoši nesena. Tikai 96. gadā Eiropas komisija pieņēma pirmo enerģētikas pakotni un trešā tika pieņemta 2009. gadā. Kā mēs visi zinām, līdz 99. gadam enerģijas tirgu dominēja valsts uzņēmumi um, un gāzes uh, tirgi, un gāzes jomi ietvēra visus, visas nianses vienās rokās. 98. un 98. gadā pamazām tika izstrādāt priekšlikumu tirgus atvēršanai tika pieņemta arī nota par pilnīgu tirgus atņemšanu. Tomēr šie centieni šos lielos enerģijas uzņēmumus eh, sadalīt, sašķelt nebija tik veiksmīgi. Un monopoli joprojām bija tirgo aktīvi, aktuāli, kontrolējot uh, iekšzemes patēriņu un neļaujot jauniem uzņēmumiem iesaistīties tirgu. Tāpēc tika nolemts pieņemt spēcīgus likumus, spēcīgākus likumdošanas, mainot tirgu uh, struktūru ar šo trešo enerģētikas pakotni tomēr neizdevās pilnībā izveidot sadarbības ar darību valstīm un interesētajām pusēm, un to 2008. gada finanšu krīze ļoti labi parādīja. Visas trīs enerģijas pakotnes faktiski tomēr bija veiksmīgas savā ziņā, un varētu būt veiksmīgāks, ja dalība valsts būtu atbilstīgāk iesaistījušās to īstenošanā. Kopš tā laika ir bijis pārējais periods no nacionālās pol politiku kompetencēm uz ES kompetenci. Tomēr realitāte kļuva īpaši aktuāla tad, kad notika pārāvuma gāzes padavē un problēmas ar apkuri. Apmēram 30% gāzes Eiropā tiek iegūts no viena piegādā vienas valsts, un tas nāk caur vienu tranzītu valsti. Tā rezultātā Eiropa saprata, ka avotu dažādošana un, uh, ir ļoti svarīgs punkts. Tāpat laikā Eiropas enerģijas uzkrājumi ir plaši. Uh, lai arī mazāk nekā mm, ASV. Tas e, viss ir ārkārtīgi svarīgi, lai veicinātu mūsu tautsēmniecības attīstību. Nu, piemēram, ārkārtīgi svarīgi, lai sakojam līdz attīstībai ASV enerģētikas sektorā un prezidentūras darbam šai jomā. Enerģijas cenas ASV ir uz pusi mazākas nekā Eiropā. Uh, Un uh, sak, savulaik uh, š, šīs cenas atšķirības ļāva veidot kopēju iekšēju tirgu. Eiropa likumdošanas priekšlikumi, kas šobrīd ir mūsu priekšā, kā prezidentūrai lielākoties paredzēta, lai mm, virzītos tālāk, pamatojot uz jau sat, sasniegto. 14. gadā sasniegto tālāk integrējot enerģijas tirgus, nodrošinot starp savienojumus gāzes un elektrības sistēmām, meklējot dažādus piegādātājus, dažādojot šo klāstu, uzlabojot konkurēt spēju, liberalizējot enerģijas tirgu, un tas nav mazs uzdevums. Un te esmu jūsu priekšā 60% gadus pēc tam, kad šis process aizsākās. Tagad kopā ar jums E, strādāju šādos, šādā vēsturiskā brīdī. Gribu paskaidrot, kā mēs kā Malta vēlamies šo darbu virzīt uz priekšu prezidentūras laikā. Mēs pārstāvam 28 dalībvalstis, saprotam, ka esam pati mazākā dalībvalstis. Es nesaku, ka tā ir vājuma pazīme. Uh, bet tā ir, nu, tāda realitātes izpausme. Es saprotu, ka arī vidusjūrā izaicinājumi ir daža citādāki nekā Ziemeļu un Centrāla Eiropā. Mūs, piemēram, neskar šī gāzes krīze tik lielā mērā kā jūs, un to visu ļoti labi saprotu. Tomēr nāku no valdības, kas ir salīdzinoši jauna. Uh, Un e, mums enerģetikas jautājumi ir darba kārtības pašā priekšgalā, jo lai cik liela vai maza valsts nebūtu, vai tā atrodas perifērijā vai kontinenta centrā, enerģija vienmēr ir tā, kas ieroš, iedzīvotājs skar visvairāk. Viņi par to uztraucas, domā par to, un tāpēc jānodo, jādomā par energoapgādes drošību. E, esam Maltā strādājuši pie energo neatkarības, un tas nav vienkārši. Tāpēc ļoti labi saprotam, cik lielas ir tās problēmas, kas saistītas atbildīgus savienojumu nodrošināšanu elektrības un un gāzes tīklos. Un šādas mazas valsts centieni var būt nozīmīgi arī šādā jomā. Ir vajadzīgas investīcijas, ņemot vērā jaunos tirgus mums jānodrošina vidēji dar, draudzīgākas uh, enerģijas iegūšanas spējas, neskatoties visiem ierobežojumiem. Iedzīvotāju enerģijas patēriņš savā ziņā ir pilnīgi um, pilnīgi kā tāds mikrokosmos. Visi nodar, nobežīsies par augstām enerģijas cenām un tam līdzīgi, tāpat arī par valsts konkurētspēju, ko, protams, ietekmē enerģijas faktors, tāpat arī ar darba vietu iespējamiem zudumiem. Tāpēc, e, šis jautājums mums ir bijis ļoti svarīgs, tāpēc darbs šai sektorā mūsu prezidentūrai ir ļoti svarīgs. Šķiet, ka mums tas arī veiksies. Reformas, ko īstenojām Maltā, lielā mērā labi sinhronizējas ar to, kas jādara ES līmenī. Uh, mobilitātes cenu samazināšana par 25%, elektroapgārdes drošība, elektrības un gāzes savienojuma nodrošināšana ar kaimiņu valstīm, ilgspējība, energoefektivitāte mm, un pārliecināšanās, ka cenas var palikt zemas. Mēs ļoti labi apzināmies, kādas problēmas ir saistīts ar visiem šiem uzdevumiem, un šī iemesla dēļ vienmēr es esmu, gan Eiropas parlamenta kompisijai, esmu lūdzis e, un arī izteicis plašu atbalstu visiem enerģijas savienības projektiem. Mēs nevēlos izklausīties e, poetisks, bet es domāju, ka tas ir svarīgi. Tas ir vajadzīgi, lai jūs varētu saprast, kādā kopainā darbojas Maltas prezidentūra, šī pragmatiskā mazā valsts kuram nav nekādas ilūzijas par savu lielumu, tieši ar šādu realismu domāju, ka varēsim daudz ko panākt. Pirms ķeramies pie regulējuma, direktīvām, trilogiem un citiem institūciju procesa jautājumiem. Mums pirmām kārtām jāatcerās, ka jāatstrādā pragmatiski. Ļoti labi saprotam, kāda ir iedzīvotāja realitāte, kādā viņi dzīvo. Enerģija saistīta tieši ar iedzīvotājiem, tā saistīta ar viņu ikdienas vajadzībām. Un, lai tās izprastu, mums ir jāsaprot šī identitāte. Un, kā jau teicu, šim projektam jābūt sasaistītam ar iedzīvotājiem. Mums jāpārliecinās, ka vismaz atbildam uz jautājumiem, ko cilvēki uzdod, nevis pašiem pašiem jāuzdod sev jautājumu. Iedzīvotāji varbūt nerunā tik daudz par visām šīm cauruļvadiem un savienojumiem, bet viņi runā par to, eh, kāda ir viņa elektrības rēķina, vai viņi var atļauties šo enerģiju. Viņi runā par to, kā apkurināt mājas augstajā periodā un vai darbojas, piemēram, dzēsēšanas iekārtas. Nu, piemēram, mājās bija šie melnie putekļi, bet tie bija, tie bija putekļi, kas nosēdās viņu pagalmos eh, no, no skursteņiem, kuros, protams, tika dedzinātas mm, fosilās degvielas. Spriežot par tādu vai citādu direktīvu, mums vienmēr jāpārliecinās, ka mēs dzirdam iedzīvotājus savās galvās, ka mēs dzirdam viņu bažas un nerunājam tikai par tiem jautājumiem, kas svarīgi politiķiem. Es domāju, ka tas ir svarīgi un tīpaši enerģijas sektorā. Uh, jo enerģija, protams, ir pašas Eiropas Savienības darbības centrā. Pozitīva darbības sadarbība ar iedzīvotājiem nestu iegūmus visām pusēm. Un tā Eiropas Savienība varētu tuvināties iedzīvotājiem. Ja neuzklausīsim iedzīvotāju jautājumus, tad kāds cits to darīs. Tātad šīs prezidentūras izaicinājums un citu iestāžu izaicinājums, manuprāt, ir realistiski un pragmatiski izturo, izturēties, vienlaikus piedāvājot taustāmus risinājumus. Domāju, ka tieši enerģijas joma ir ar īsto instrumentu kopumu, kas ļaus virzīties uz priekšu. Gribu te teikt paldies saviem kolēģiem, Šefkovičam un citiem, uh, par darbu, ko viņi veic šai jomā, par dialogu, ko esam uzsākuši un kas turpināsies. Eiropas parlamentam ir pareizi šie procesi jā, jānostāda. Jūs esat tie, kas pārstāv pilsoņus, un tāpēc vi, esat vislabākajā pozīcijā, lai paustu viņa domas, lai, um, un jūs taču sazināties ar savu elektorātu. Un tāpēc jūs sapratīsiet, ka Eiropas parlaments šajā prezidentūrā būs svarīgs vairāk nekā jebkad iepriekš, jo tieši tā varam eh, sadarbībā ar jums nodrošināt iedzīvotāmi vēlmu piepildīšanu. Runājot par prezidentūru, mums būs šādas četras prioritātes. Pirmām kārtām gāzes piegādes drošība, šī SOS sistēma, otrām kārtām enerģijas marķēšanas priekšlikums, trešais vidē draudzīga enerģija visai Eiropai un ilgtspējība Un ceturtā prioritāte - ES vidusjūras dimensija. Par gāzes piegādes drošību. Šis priekšlikums ir viens no elementiem, kas veido kopējo darba kārtību un prioritāti Maltas prezidentūrai. Mēs visas darba grupas esam spieduši virzīties uz priekšu, virkne sanāksmi jau ir noticis, lai izmantot šo brīdi un turpināt Slovākijas sasākto darbu. Maltas prezidentūra turpinās strādāt pie priekšlikuma, um, trijo ietvaros Slovākija, Nīderlandi un cerēsim, ka padomu pavisam drīz jau būs gatavu uzsākt sarunas ar parlamentu. Ar nepacietību skatos uz iespēju iznot ciešu sadarbību ar eh, Eiropas parlamentu pie virkni svarīgiem dokumentiem, kas ļaus uzlabot energodrošību. Mūsu kopējais mērķis ir panākt vienošanās līdz mācu prezentūras beigām. Kopsavilkumā mēs eh, vēlies, strādāsim pie šādiem elementiem - reģionālā sadarbība. Tika panākta plaša vienprātība padomē par spēcinātu reģionālo sadarbību kas, eh, kur būs riska bāzētas grupas, eh, kas izvērtēs transenciālus riskus reģionālajai gāzes pie, piegādēji un strādās pie pārobežu pasākumiem otrām kārtām. Spe, spēcīgāka informācijas apmaiņa, kas svarīga energoapgādes drošībai, tas nozīmē spēcināts mehānisms, eh, kas tepat laikā proporcionāli sadalīs administratīvo slogu, slogu vienlaikus nodrošinot konfidencialitāti informāciju ilgtermiņa gāzes kontrakti, kas pārliecinātos to, ka attiecīgajās dalību valstīs nevajadzēs atsevišķas laika tīklus, tas notiks reģionālā līmenī. Un, ja pastāvēs problēmas ar, vai aizdomas par šādiem konfliktiem, tad varēs sazināties ar komisiju. 40% slieksnis jāizpilda. Un, ja tas netiks nodrošināts, tādā gadījumā varēs pieprasīt citus drošību, energoapgādu nodrošināšanas elementus administratīvais sloks un tā proporcionāls sadalē. Un pēc visiem ārkārtas pasākumiem vēl ir jābūt tādam papildus plānam. Solidaritātes plāns ir viens no principiem, ko izmantosim kompensācijas jautājumi. Tas ietilps pēdējā regulas tekstā, ļaujot dalību valstīm ņemt vērā konkrētās nacionālās situācijas cieši sadarbošos ar Eiropas parlamentu, cerams, varēsim strauji virzīties uz priekšu pie šī darbā pie šī dokumenta, jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi to pabeigt, lai uzlabotu energodrošību. The energy labeling dossier. Again, the swift conclusion of the energy. Enerģētikas marķēšanas fails arī ir viena no mūsu prioritātēm. We cannot afford to um, essentially linger on. Un mums e, visus šos te manis minētos tiesību aktus vajadzētu pabeigt, lai tas nestu labumu visiem eiropiešiem. Un mēs turpināsim e, strādāt kopā ar parlamenta kolēģiem, lai rastu e, risinājumu. Mēs apsveicam to progresu, kas ir panākts līdz šim, un es ticu, ka esam uz īstā ceļa, lai panāktu galīgās vienošanās. Tālāk par tīras enerģijas pakotni. Uh, Eiropas Savienība ir apņēmusies izveidot enerģētikas savienību uh, saskaņā ar 2030. Uh, gada klimata ietver programmu, ko ir pieņēmusi komisāru kolēģija novembra beigās, un tā satur visus uh, tātad celtnie, visus blokus, no kā sastāvies enerģētikas savienība. Vienkārši atvērt likumdošanas failus nav pietiekami. Mēs sāksim diskusijas par visiem priekšlikumiem kas iekļauti tīras enerģijas pakotnē energoefektivitāte, energotirgus uzbūve, atjaunīgās enerģijas un pārvaldība. Un eh, tādēļ 27. februārī jau esam sasaukuši ministru padomi diskusijām par šo ļoti svarīgo pakotni. Mēs eh, vispirms eh, esam par energoefektivitātes principa izpēti, lai pārskatītu energoefektivitātes un celtniecības priekšlikumu. Uh, lai eh, pieņemtu vispārējo pieeju padomē līdz jūnija beigām. Vienlaicīgi virzoties priekšu arī eh, šajā pakotnē ar citiem tiesību aktiem. Darbas lodze būs pamatīga un mēs eh, ceram uz sadarbību, lai mēs šo te flagship priekšlikumu varētu virzīt uz priekšu. Mēs esam ieplānojuši arī virkni sanāksmi šajā sakarā. Un visbeidzot, mēs gaidām kad uh, tuvākajās dienās komisija publicēs savu uh, ziņojumu par energoapgādes situāciju Eiropas Savienībā. Šeit svarīgi ir reģionālā pieeja. Un jau novembra ziņojums uh, koncentrējās uz Eiromed gāzes platformu un ņemot vērā ka šī ir pēdējā vidusjūras prezidentu Junkara komisijas laikā un eh, parlamentu pilnvaru termiņā mēs uzskatījām, ka ir ļoti svarīgi e, uzsvērt tieši e, vidusjūras dimensiju. Un pēc mūsu formālās padomes maijā, mal, infor, e, neformālās padomes maijā Maltā mēs pulcēsim gan es ministrus, gan kaimiņu valstu ministrus, lai tālāk strādātu pie šīm te gāzes, elektrības un atjaunīgu enerģiju platformām reģionā. Un es aicinu jūs un jūs komisijas locekļus, komitejas locekļus apmeklēt šo te konferenci. Uh, Māzo salu fórums, kas arī uh, aizsāks darbu mūsu prezidentūras laikā. Paldies par jūsu uz, uzmanību. Mūsu darba plāns, protams, paredz veidot eh, tādu ilgspējību un, uh, eh, sam, lai nodrošinātu samaksājumu enerģiju mūsu pilsoņiem. Lielas paldies par jūsu ekscelentajām runām. Un eh, atgādinu kolēģiem, ka mums ir ļoti, ļoti maz laika diskusijām, tādēļ lūdzu esiet eh, konspektīvi savos izteikumos. Bet mums šis jautā, viss šis jautājums loks ir ļoti svarīgs. EPP grupas vārdā Kaskungs, viņš arī ir Maltas eh, deputāts. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uzdot jautājumu enerģētikas ministram. Ministram, kurš eh, bija atbildīgs arī par Eni Malta privatizāciju, kas ir lielākais enerģētikas uzņēmums. Viņš ir arī Panamas dokumentu varonis. Un mēs zinām, ka jums ir slepeni uzņēmumi. Uh, un jūsu depozīti tur ir miljonus dolāru vērti, vai jūs varat paskaidrot, no kurienes nāk šie miljoni. Maltas pilsoņi un prese ir uzdevušos jautājumus jau vairāk kārtīgi. Šodien jums ir iespēja atbildēt. Esam jau mēnešiem gaidījuši atbildes. Paldies! Tālāk Dalī kundze S&D grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, sveicu abus ministrus, Kardonas un Micīkungus, kā šis komitejas locekle. Es vēlētos jums eh, paust, cik ļoti mēs augstu vērtējam eh, šīs te prioritātes jūsu programmās. Es arī pati esmu no Maltas un vēlētos teikt, ka mūsu valstī šis brīdis ir ārkārtīgi svarīgs, jo Malta uh, ir prezidējošā valsts. Un, eh, kas attiecas uz prioritātēm, pirmais jautājums Micība kungam. Man prieks, ka jums ir interese mm, atvieglot dzīvi MVU, bet jautājums, kādas prioritātes eh, jūs piešķirsiet MVU, ko jūs plānojat? lai tiešām reāli palīdzētu MVU un jaundibinātiem uzņēmiem. Mīcīkungs, mūsu valsts ir slavena ar to, ka no mazuta izmantošanas mēs esam pārgājuši uz dabas gāzi. Tas ir svarīgs solis. Un uh, viens no svarīgākajiem uh, Eh, likumi Eiropas Savienībā ir gāzes eh, piegādes drošības eh, tiesība akts. Tāpēc ir svarīgi, lai mums būtu droša enerģija, lai tā būtu vienmēr pieejama un arī samaksājuma, lai cilvēkiem tā būtu pieejama arī krīžu laikā. Kā prezidentūra gatavojas risināt šo situāciju? un uh, kur jūs, jūs prāt, var panākt vairākumu padomē? Klots Turmets zaļo vārdā. Paldies, ministru kungi. Es koncentrējos tieši uz enerģētikas jautājumu, tāpēc Micikungam vairāk man jautājumu adresēt. Es domāju, svarīgi. Uh, lai mēs eh, izmantotu jūsu prezidentūru, lai strādātu pie reģionālās dimensijas. Es domāju, ka arī um, gan padomē, gan komisijā, gan arī padomē mēs esam izveidojuši formalizētu sadarbību sa Dienvidu austrumu Eiropai. Mums ir laba sadarbība Ziemeļjūras reģionā, eh, Vācija, Francija, Benelux ir daudz aktivitāšu, bet es domāju, ka vajadzētu izmantot jūsu prezidentūru, lai padziļinātu energoefektivitātes darbu, darbu pie tīkliem, pie uh, eh, tīrgiem, sadarbību ar mūsu partneriem vidusjūras otrā krastā, tā kā es ar nepaciestību eh, gaidu jūs aktivitāti šajā jomā. Nezinu, kas ir rakstījis jūsu uzstāšanās eh, tekstu, Bet tad, kad jūs runājat par uh, um, šītām uh, cenām Eiropā salīdzinām ASV, uh, ja mēs runājam par rūpnieciskiem lietotājiem, īstenībā situācija nav gluži tāda. Gāzes cenas Eiropā, tāpēc, ka mēs atsakāmies no uh, naftas cēnu indeksiem gāzes cena samazinās. Un, starp citu, atšķirības starp rūpniecības lietotāju gāzes cenām ASV un Eiropā ir krietni samazinājušās. Tālāk elektroenerģijas cena, atsauces cena bija 25 eiro par megavat stundu šorīt uh, Skandināvijā. Uh, Eh, Beneluks eh, un Vācija apmēram 30. Tas nozīmē, ja mēs aplūkojam PGM, kas ir lielākais tirgus ASV, nav nemaz tik lielas uh, atšķirības starp uh, vairumcenām salīdzinājumā ar ASV. Es nezinu, kurš ir lasi, rakstījis jūs to informāciju, bet jums vajadzētu pārbaudīt savus skaitļus. Mēs e, labi esam veikuši savus mājas darbus. Liels paldies! Silkjotis kungs goja vārdā. E, paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos e, sveikt abus ministrus Runājot par uh, rūpniecības jautājumiem, mēs piekrītam jūs izvirzītiem mērķiem. Eiropai ir nepieciešama reindustrializācija, ir nepieciešams atbalstīt arī MVU, bet, lai panāktu šos mērķus, mums ir nepieciešama pavisam konkrēta priekšlikuma un rīcības plāni. Un 50% MVU saskaņā ar pētījumiem Eiropas Savienībā uh, Uh, pārtrauc savu darbību jau pirmajā rīcības gadā. Un 1,7 miljonu darbvietu tiek zaudētas, un situācija, diemžēl, pasliktinās, pateicoties uh, neoliberālajai politikai un uh, nežēlīgiem taupības pasākumiem. Kas būtu praktiski jādara? Jūs minējāt dažus pasākumus, bet ko mēs varam darīt pavisam konkrēti, lai palīdzētu MVU? Uh, īpaši, piemēram, kosmas, eh, kosma programmas realizācijai un kā padarīt dzīvi vieglāk MVU un atvieglot viņiem piekļuvi finansējumam un uh, kā radīt viņiem lielāku stimulu izaugsmē. Tas tā viss iztrūks mūsu politikā, enerģētikas politika. Mūsu grupa uzskata, ka pamatprioritātei būtu jābūt tādai. Uh, pieņēmums ir tāds, ka e, elektroenerģija un vispār enerģija ir publisks labums, tā kā visiem ir jābūt samaksājumam pieejai. Daudz mēs runājam par energo nabadzību, bet vai ir daudz priekšlikumu par integrētu ES rīcības plānu, lai pārvarētu energo nabadzību? Maltā ir daudz pieredzes Eh, jo jūsu, eh, jums, jūs esat tālu no lielajiem tīkliem, jūs esat dzīvojat izolācijā un faktiski esat panākuši mērķus līdz 2015. gadam. Ziņojumā par energoefektivitāti ir minēts, ka ir nepieciešama ciešāka sadarbība Eiropā, izmantojot iegulas austrum uh, um, vidusjūrā. ENF vārdā Kāpels kundze. Paldies, uh, paldies ministru kungi. Vispirms uh, Mīcī kungām enerģijas ministram jautājums. Uh, Mums nu, ne, šodien bija saruna ar Šefkoviča kunga par Clean eh, Energy pakotni, kas ir ļoti ambicioza pakotne, eh, kas ir jāizpilda līdz 2020. gadam, un eh, enerģijas sektors sastāda 1% no kopēja IKP un ģenerē ļoti daudz darba vietu. Uh, Un 90% likumdošanas eh, pasākumu tiek noteikti šīs pakotnes ietvaros, veidojot eh, enerģi, enerģētikas savienību, kas ir ārkārtīgi svarīga. Un es tāpēc vēlētos jums jautāt, vai jūs domājat, ka eh, padome varēs panākt caur trilogiem ātru šīs pakotnes apstiprināšanu? Un Kardonas kungam eh, jautājums par MVU, kas ir, protams, mūsu eh, prioritāte, lai veicinātu izaugsmi un eh, konkurēt spēju, veidojot ieinteresēto pušu dialogus. Vai ir kaut kādi tiesību aktu projekti, kas ir vērsti tieši uz MVU, eh, piemēram, runājot par digitalizācijas eh, jomu, mēs runājam, piemēram, par aprites ekonomiku, kapitāla tirgus savienību un tā tālāk. Jūsu prezidentūras laikā eh, varbūt ir konkrēti tiesību akti, kas attiecas uz reindustrializāciju 20% apmērā Eiropai. Vai jūs prezidentūras laikā jūs esat kādus paredzējuši, varbūt nākamajās eh, prezidentūrās, eh, ka, lai panāktu to, ka Eiropa tuvojas šim 20% mērķim? Paldies! Mecolas kundze arī no Maltas. Paldies, esmu lepna maltiete, un man liekas, ir diezgan eh, sirreāli. Uh, ka e, Maltas e, ministram, kas ir slavens kļuvis caur uh, Panamas dokumentiem, ar viņu nekas nav noticis, un situācija ir tāda. Ir atklāts, ka Mīci ir atklājis kompāniju uh, pa, Tāpat laikā, kad viņš ir kļuvis par ministru de, un noguldījis uh, līdzekļus, kuru summas neatbilst eh, tiem ienākumiem, kas eh, viņam līdz šim ir bijuši. Un, ministra kungs, es gribu teikt, ka man tas ir ļoti sarūktinoši, ka jūs pastāvat uz to, lai eh, visa Malta un visa padome maksātu uh, par jums vai jūs esat deklarējis savus ienākumus, kā jūs varat attaisnojot miljonu uh, lielu depozītu, atverot depozītu Panamā. Un uh, vai jūs varat paskaidrot, no kurienes jums šie ienākumi? Un bija atvērti trīs uzņēmumi, jūs ap premjerministra un trešā uh, Līdz šim tikai Skype pieejam par to informāciju. Vai jūs varētu pateikt, kas ir patiesā labuma e, guvēji e, šajās te kompinā, kompānijās? Paldies, Pērners kundze. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Man ir divi jautājumi. Vispirms par rūpniecības politiku un pēc tam par enerģētikas politiku. Mūsu parlaments un īpaši šī komiteja jau uh, sen uh, strādā pie tādas koherentas industriālās politikas izveidas. Un es domāju, ka es atrodos šeit, lūk, <laughs> saka runātāji. Jā, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu tāda uh, koherenta rūpniecības un tirdzniecības politika, un tāpēc jautājums. Uh, kā eh, šajā sarežģītajā uh, globālajā kontekstā ar digitālo transformāciju jūs gatavojaties dot savu ieguldījumu šādas politikas izveidēji, ņemot vērā jauno izstrādāto stratēģiju, un uh, The Friends of Industry uh, grupas centienu strādāt šajā virzienā. Un es gribēju jautāt, uh, kā jūs piedalīsieties uh, komisijas darbā. Uh, nu, jāsaka, ka, um, diemžēl, No komisijas mēs pārāk maz saņemam attiecībā uz industrijas politikas veidošanu. Parasti mēs strādājam pie kaut kādām nozaru stratēģijām, bet nevajadzētu aizmirst, ko, piemēram, arī parlaments ir paveicis attiecībā uz uh, dzelzceļu, uz tēraudražošanas industriju, bet ir slikti, ja tas, ko mēs izdarām, vienkārši paliek šeit parlamentā un neiet nekur tālāk. Es tā sapratu, Micikungs, ka jūs ļoti aktīvi esat strādājis energopolitikā Eiropā. Un e, gal galā ar enerģētiku nodarbojas cilvēki. Un Energy Efficiency Labeling dokuments joprojām atrodas e, trialoga e, procesā. Un tad, kad cilvēki grib zināt, vai mēs varam īstenot e, uz cilvēkiem vērstu politiku, tad šis dokuments kļūst vēl svarīgāks un vai jūs savā prezidentūras laikā gal, galā varēsiet novest šo dosie līdz veiksmīgam galam. Paldies! Paldies, Količekum! Děkuji, já nebudu tak obšírný jako můj. Paldies! Neizteikšos varbūt eh, tik ilgi kā iepriekšējā runātāji. Eh, runāju par vienu ražotāju, kas ražo mikrometriskās skrūves un uh, mērītājs, viņiem bija uh, filiāla Maltā. Vai šobrīd vēl uh, pastāv kāds līdzīgs uzņēmums, uh, kas strādā šai jomā? Otrais jautājums. Kāds ir jūsu plāns, lai nodrošinātu energo uh, mērķus Maltā, atjaunīgos uh, mērķus uh, vēja enerģija, ģeotermālā enerģija vai, teiksim, uh, kā arī citi nestandarta resursi, saules enerģija. Pieņem, ka jums ir kaut kādi procentuālie mēķi šādiem atjaunīgiem energom avotiem. Būtikofer kungs nākošais. Thank you, Chair. My first question goes Paldies. Pirmais jautājums ministram Kardonas kungam. Paldies, ka pieskārāties digitalizācijas portfeliem. Es pilnībā piekrītu jūs uzsvaram uz iemaņām. Esmu šeit, sakrunātājs zālē. Gribētu tikai norādīt, ka mēs būtu diezgan apmierināti šeit, ja redzētu arī kaut kādu ieguldījumu šajās debatēs um, ar mūsu komiteju, ar attiecīgajām iesaistītām pusēm no Maltas. Un um, man ir jautājums jums eh, par uh, risku, ka varētu būt trešās valsts uh, eh, FDA mūsu augsto tehnoloģiju industrijā. Es domāju, ka ir nepieciešami zināmi pasākumi. Micī kungam jautājums, kā jūs varat vadīt Eiro padomas energo sanāksmes, kad jums ir atņemts šis portfels jūsu pašu valstī, jūsu iesaistības dēļ Panamas mm, papīra skandālā. Paldies! Grifins kundze. Paldies! Jūs eh, runājāt par eh, tik daudzām valstīm. Jiržī eh, pagājušo nedēļu plenārsēdē teica, ka Maltas laikā apvienotā karalista paziņos par savu izstāšanos no Eiropas Savienības, bet esam joprojām šeit un strādāsim vēl um, Eiropas vārdā. Kordonas kungs, man bija liels prieks dzirdēt, ka jūs sakat apmācību un iemaņus rūpniecības politikas pašā pamatā. Un ministrs, ministrs Micīkungs, jūs teicāt, ka enerģētika. Uh, Enerģētikas cen cilvēki. Ehm, mēs kā sociāldemokrāta grupa uzskatām, ka enerģija nav prece. Tas ir, eh, tā ir pamata sociāla tiesība. Mums ir eh, vairāk kā 50 miljonu eh, iedzīvotāji Eiropas Savienībā, kas dzīvo energo nabadzībā. Mums ir energo, energo manifesto no mūsu grupas, kuru mēs apstiprināsim Gentē pirmdien, pirmajā. Uh, darba seminārā mēs eh, strādājām pie šī manifesto un kā deputāti no eh, vairāk ziemeļreģionu valsts, es teicu, ka nevienam nebūtu jāizvēlās starp apkuri vai eh, pārtiku uz galda. Un kāds kolēģis Mirjam Dālī, kas teica Terēza, vidusjūras valstīs vasarā ir cilvēki, kas mirst, tāpēc, ka viņi nevar atļauties iesniegt gaisa dzēsēšanas iekārtas. Tāpēc varētu teikt tā, varbūt nevienam nevajadzētu nekad izvēlēties starp uh, apkuri, dzēsēšanu vai pārtiku uz galda. Vai jūs varat sniegt mums pārliecību, Konrāda Micīkungs, ka jūs uh, iz, izvirzīsiet energo un apdzības uh, izskaušanu kā, kā savu galveno prioritātu? Paldies! Tie tad laikam bija visi jautājumi no mūsu deputātiem. Tagad došu vārdu abiem ministriem. Varbūt sāksim no jums. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu vispirms pateikties Eiropa parlamenta deputātām, kas ir izteikušies. Nu, es varētu tā kā sadalīt apakškategorijās savus komentārus, ņemot vērā manu portfeļa apjomu. Tātad mm, iedalīšu divās kategorijās šos jautājumus. Sākšu ar maziem vidiem uzņēmumiem, protams. Piekļuva finansējumam maziem vidējiem uzņēmumiem, eh, sā, uzdarbību sākošiem uzņēmumiem un šiem scale-up uzņēmumiem, tas ir sarežģīti. Un eh, četrus gadus strādājot ekonomikas ministra mm, amatā, piedaloties konkrētspējas padomēs mēs darba kārtībā esam iekļāvuši vairāk kārt jau piekļuvu finansējumam, bet tāpat arī esam teikuši, ka tradicionālās finansēšanas metodas nevienmēr darbojas. Un, protams, kā Budikoferkungs eh, norādīja, runājot par eh, nozari, ražošanu, arī vietēji uzņēmumi saskaras ar konkurenci no trešajām valstīm, tā ka Tā ir mūsu, kā prezidentūras ambīcija, izvirzīt, veikt tādas atbilstošas diskusijas, rast atbilstošas risinājumus maziem vidējiem uzņēmumiem, startup, eh, scale-up uzņēmumiem, lai būtu alternatīvas metodas piekļuve finansējumam, un tas nebūtu nenozīmē aizdevumu no bankas, bet tie arī varētu būt kādi stimuli, iniciatīvas, tas varētu būt mm, tas, ko mēs, piemēram, darām, pieņemot tiesisko regulējumu attiecībā uz ģimenes uzņēmumiem, sociāliem uzņēmumiem un tā tālāk. Lai to visu darītu, mēs organizēsim neformālu padomas sēdi, kurā izskatīsim piekļuvu finansējumam, tāpat. Nākošā konkurētspējas padomē izskatīsim startup un scale-up uzņēmumu situāciju, šīs scale-up iniciatīvas un arī organizēsim, organizēsim vairākas eh, tehniskas sanāksmes Maltas eh, prezidentūras laikā. Tātad eh, no MVU viedokļa domāju, ka jā, mēs saprotam to, ka mēs veiksim viedokļu apmaiņu par MVU, startups un scale-ups, un mēs apsvērsim šo vajadzību tālāk attīstīt šo MVU pasauli Eiropas Savienībā. Tālāk, un par rūpniecību, es domāju, ka to visu arī varētu sadalīt divās apakšgrupās. Sākšu par, ar rūpniecības politiku un tad nosteikšu ar konkurētspēju. Tātad pirmais jautājums, kas nāk prātā, vai mums ir nepieciešama rūpniecības politika? Ja mēs eh, skatāmies eh, kontekstu, kas ir noticis pēdējos gados, eh, Junkera komisija, kura nolēma, ka rūpniecības politika ir plašāks politikas um, ietvaros, kaut gan šīs plašākās iniciatīvas uh, skar dažādas politikas jomas, tās tomēr ir vērstas uz vienoto tirgu. Un komisijas uh, prātu tas uh, ieskicē atbilstošu kontekstu lai varētu veicināt uh, rūpniecības politiku. Tomēr nav šādas uh, rūpniecības politikas, un mēs domājam, ka Ja šāda jauna rūpniecības politika izstrādāta, tad Maltas eh, prezidentūra to neitie iekļautu konkrētspējas padomas eh, darba kārtībā. Bija daudz eh, komentāru par to, kā mēs varam uzlabot rūpniecības konkurētspēju. Tas ir viens no mūsu prezidentūras galvenajiem mēķiem. Mēs kā prezidentūra strādāsim, turpināsim uh, Nīderlandes un Slovākijas prezidentūru labi iesākto darbu, un galvenokārt liksim uzsvaru uz eh, Eiropas Savienības eh, konkurētspēju eh, saistībā ar trešajām valstīm un šīm transakciju izmaksām, lai varētu darboties Eiropas Savienībā. Tad mūsu prezidentūra liks uzsvara punktu uz šīm lietām, kā jau es arī teicu savos ievadvārdos. Vērsīsim uzmanības ķimgāli industriju, loģistiku, tāpat startup scale-up uzņēmumiem un uh, Eiropas aizsardzības rīcības plānu. Tāpat atzīstam. Saprotam dalību valstu vēlmi, lai būtu visaptveroša rūpniecības politika. Prezidentūra uh, ir paredzējusi pusdienu debatas par konkurētspēju un uh, mēs arī liksim uzsvaru uz finansējumu. Tātad tas būs arī svarīgs temats uh, aprīlī valetā sanāksmē. Šķiet, ka esmu atbildējis uz lielāko vairumu jautājumu un komentāru, ko izteica cienījumie deputāti. Protams, noslēgumā gribētu atsaukties uz uh, Verners uh, kundzes uh, komentāru par uh, uh to, kas notiek, kas notiks eh, Trumpam stājoties eh, amatā. Jā, protams, tas eh, maina spēles noteikumu scenārijas, bet, mm, manuprāt, tas mums dot labākas iespējas izmantot šo brīdi, pacelt latiņu augstāk un padarīt mūsu iekšējo ekosistēmu tādu izdevīgāku, pozitīvāku, jo es uzskatu, ka Eiropas Savienība noteikti var vairāk gūt starptautiskās tirzniecības, starptautiskā finansējuma jomā un kā Eiropas Savienība var būt būtiski spēlētāji starptautiskajā globālajā kontekstā. Paldies! Un tagad otram ministram vārds. Paldies! Sākšu ar Turmes kungu uzdoto jautājumu. Viņš eh, izteica ļoti daudz komentārus. Pirmais bija par reģionālo dimensiju vidusjūras reģionā. Un uh, Malta, mūsu prezidentūra, ļoti vēlas virzīt uz priekšu Eiromēta dimensiju. Mēs uzskatām, ka starp savienojumi e, enerģijas un citās e, jomās ar Ziemeļāfriku un šo reģionu varētu dot e, pievienot vērtību Eiropai. Mēs virzam uz priekšu šo darba kārtību, mēs esam atbalstījuši, ka mūsu kaimiņu valsts Itālijas pieteikumu starp savienam ar Itāliju. Esam tātad virzam uz priekšu šo jautājumu un domājam, ka Eiromed dimensijai ir jābūt ļoti svarīgai šajā enerģijas dimensijā, un tāpat ir jādod arī, jārod arī citus uh, alternatīvas uh, enerģijas uh, avots, nodrošinot tāpat laikā drošu piegādi. Protams, pastāv dažādi stabilitātes līmeņi Ziemeļāfrikā, Mūsu kam, kaimiņi Lībija, piemēram, ir tādā ļoti neskaidrā situācijā. Šobrīd viņi nespēja varbūt virzīties šādām iniciatīvām, tomēr varētu ar Alžīriju, Maroku, Maroku un Tunisiju, Ēģiptu šādas iniciatīvas uh, veidot. Ēģipte ir atklājusi diezgan apjomīgas gāzes rezervas pēdējā laikā. Tā tad mēs atbalstīsim to visu un kopā ar eh, citām iniciatīvām neformālās eh, sēdes laikā mājā, kas notiks valetā. Mēs uzņemsim arī ministrus no Āfrikas, no vidus jūras reģiona, no Izraels un eh, aicināsim viņus pievienoties. Uzaicināsim arī padomis, um, Eiropas parlamenta pārstāvis un runāsim par visām trijām vidus jūras platformām par atjaunīgo energoefektivitāti, gāzi un, protams, arī Um, citiem resursiem. Vēl viens punkts - statistika. Es saprotu, ka jūs glamatoti stāstījāt par situāciju Skandināvijā un citur, un šai kontekstā mēs gribētu veicināt, lai būtu vairāk starpsavienojumu, lai nodrošinātu, ka uh, šīs likmes būtu tāds labvēlīgāks un pozitīvāks, un tās varētu arī attiecīgi attiecināt citās kontinentu daļās, tāpat arī, protams, ņemot vērā energo zaudējums un tā tālāk. Mūsu valstī mums ir fizisks eh, starpsavienojums starp Maltu un Sicīliju. Tas tika palaists 2015. gadā. Savienojums darbojas, dažkārt ir daži pārāvumi, bet eh, savienojums starp Itāliju un Sicīliju jāsaka, nav tik spēcīgs, kā mēs vēlētos, ir diezgan liels sastrēgumi, un, ja to varētu uzlabot, tad, eh, protams, arī varētu būt labāks cenas, bet es pilnībā saprotu jūs izteiktos komentārus. Kuram no viņiem? Dalīkundze arī izteica ļoti svarīgs komentārs par arī nepieciešamām izmaiņām Maltā, pārējot no mazuta uz eh, gāzi, šķidrinātu gāzi. Mēs esam paredzējuši periodu, tam pārējais periodu četru gadu laikā, un tas nozīmē, ka mēs samazināsim ne tikai tarifus, bet arī mm, par 50% ceram samazināt emisijas un eh, par 90% ceram samazināt mm, daļiņu izmešus, eh, slēdzot vecas rūpnīcas. Tātad tie ir jautājumi, kas tik tiešām skars katru individu dzīvi. Un mēs arī tālāk virzīsim citas gāzes saistītas iniciatīvas, tātad un uh, strādājam arī pie jauna caurļvadu projekta, kas mums ir kritiski svarīgs. Otra jautājuma daļa saistās ar Eiropas dimensiju. Gāzes piegādes drošības regulējums. Tur ir trīs dimensijas šim regulējumam - reģionālā sadarbība, informācijas apmaiņa un solidaritāte. Domāju, ka decembra uh, padomas secinājumi ir tādi pozitīvi, ir daži jautājumi, kuros cenšamies uh, aizpildīt strukstošos robus. Uh, Ir notikušas darba grupu sēdes pēdējās nedēļās, un mūsu ambīcija ir eh, tāda, lai mūsu prezidentūra uzsāktu ne tikai diskusijas ar parlamentu, bet lai arī noslēgtu šo a, eh, simbolisko, ļoti būtisko likumdošanas darbu, kas ietekmēs Eiropiešu dzīvi. Siljotis kungs uzdeva jautājumu par energo un nabadzību, un Grifins kundze arī izteicās par energo nabadzību. Jā, tā ir problēma, kas mūs skar. To mēs e, risināsim pakotnē, kas vērst uz tīras enerģijas nodrošināšanu. Un pirmo reizi jāsaka, ir uh, definēti vulnerable consumers, riskam pakļauti patērētāji. Nu, protams, ar to nepietiek, bet tas ir pirmais solis. Mums ir e, jāstrādā tālāk un mēs virzīsim šo diskusijas darba kārtības daļu uz priekšu, jo mis, um, uh, Grifins kundze, uh, Dalī kundze atsaucās uz šo ļoti svarīgo jautājumu. Jā, protams, nedrīkst būt tā, ka cilvēkam jāizvēlās starp uh, to, vai viņš varēs atļauties apsildīt māju vai ieslēgt dzēsēšanas iekārtu, vai arī viņam būs ko ēst. Tā tad. Uh, Jā, es domāju, ka no viss šī darba izcietēs ļoti daudz pozitīvu priekšlikumu. Siljotis kungs arī um, uzdev jautājumus par Maltu. Malta ir izolēta no tīkla. Jā, mums tagad ir uh, starpsavienojums uh, starp Maltu un Sicīliju, apmēram 200 megavatu apjomā. Protams, mazai valstī ir nepieciešama piegādes drošība, mums tad ir jānodrošina Um, ja, ja šis uh, lielākais starpsavienojums uh, nedarbojas, izstājas no ierīnas, tad mums ir jānodrošina alternatīva, lai varētu nodrošināt um, elektrības piegādi. Mēs uh, tātad vēršam uzmanību uz atjaunīgiem energoavotiem, un mums ir arī tāds backup rezerves varianti. Mēs uh, ceram, ka komisija virzīs uz priekšu arī savas iniciatīvas, lai nodrošinātu, ka katra dalībvalsts ir uh, savienota. Siljotis kungs tāpat runāja arī par austrumbidzes jūras dimensiju, kas arī ir tuvu mūsu sirdī, protams, uh, mm, sašķīdinātas gāzes jomā, Kiprā, uh, austrumbidzes jūras reģionārā, Izrēlē mēs gribam paredzēt stiprāku sadarbību un Eh, gribam, lai tas arī reāli notiek. 2014. Eh, gadā mēs kopā ar Eiropas komisiju un eh, Kipras valdību organizējām kopīgu pasākumu Maltā, lai uzsāktu Eiromed procesu. Itāļi toreiz noturēja mm, tālāks pasākums Romā. Un mēs turpināsim atkal pasākums, organizēsim pasākums maijā un virzīsim uz priekšu Eiromedu platformu ne tikai gāzes, bet arī atjaunīgo energoresursu, energoefektivitātes um, jomā. pāriešu tagad pie Kapels kundzes jautājuma, kur runāja par Šefkoviča kungu un Kaņets eh, ierosinātiem priekšlikumiem eh, tīra enerģija visiem eiropiešiem. Mēs, protams, centīsimies nodrošināt, lai savas prezidentūras laikā radītu vajadzīgo impulsu, lai šos dosie virzītu priekšu. Padomas locekļi un 28 dalību valsts šobrīd uh, izskat šos priekšlikumus, tas ir milzīgs likumdošanas apjoms, tur iekļaut energo efektivitāte, atjaunīgie avoti, pārvaldība, elektrotirgus dizains un citi elementi, kas ir uh, izšķiroši svarīgi, lai panāktu kaut ko Eiropā. Un, dalībvalsts prasa dot tām laiku, lai viņas izskatītu visu šo milzīgo dokumentu apjomu. Esam apņēmušies, ka mēs atvērsim visus dosjē Mm, tīras energopakotnes ietvaros uh, mūsu prezidentūras laikā, tad, lai uzturētu šo impulsu, esam paredzējuši vēl papildus resursus savā pastāvīgajā pārstāvniecībā, lai to nodrošinātu, un mums ir viena darba grupas uh, sēde uh, nedēļā enerģētikas grupai, kas nozīmē, ka ir četras darba grupas, kas tieks mēnesī. Katru mēnesi mēs palielinam šo skaitu. Mums arī būs sešas darba grupas sēdes mēnešu laikā. Es domāju, ka tas būs uh, nepieciešamais darbs, lai saglabātu šo stimulu, šo ātrumu un balstoties uz tādu pragmatiskiem apsvērumiem, nolēmām virzīt uz priekšu vispārējo pieeja energoefektivitātei ēkās, pieņemot, uh, ka šie divi likumdošanas akti. varētu novest pie tādas ātrāk konsensus un uh, Eh, elektrības eh, tirgus direktīvu. Tas būs ļoti izaicinošs eh, tiesību akts. Dažām valstīm ir, atšķirīgām valstīm ir atšķirīgas darba kārtības, mm, ko tās cenšas virzīt uz priekšu, bet censīsimies, lai šī pakotne piedāvā īsto instrumentu kopumu, lai varētu virzīt un attīstīt šo darba kārtību. Un lai to varētu izskatīt padomus sēdē februārī, lai nodrošinātu, ka prezidentūras jau mūsu sākuma periodā mēs varētu sadarboties dalību valstīm. Te tika izdomāts, izteikts komentārs, ka mums vajadzētu koncentrēties tiem jautājumiem, kas ir fokusēti tieši uz cilvēkiem, un um, tika piesaukts arī energo marķējuma, marķēšanas jautājums, jā, ļoti svarīgs jautājums, vienkāršots marķējums ļaus palīdzēs uh, patērētājiem izvēlēties produktus energoefektivitātes jomā un tāpat arī izvērtēt uh, konkrētā produkta izmantošanas izmaksas uh, visu ciklu laikā. Mēs šobrīd veicam tehniskas darbības, um, lai nodrošinātu ieviešanu, strādājam pie, mm, tātad ir runa par deleģēto aktu un ir zināms spriedzes starp institūcijām. Es saprotu, ka ir vēl četri tiesību akti, kuriem būs uz to ietekme tomēr. Eh, gribētu panākt arī šī jautājuma slēgšanu mūsu prezidentūras laikā, gribam rast pareizo kompromisu, jo tas būtu tikai godīgi pret Eiropas iedzīvotājiem. Kolček kungs uh, uzdev jautājumu par uh, šo energo resursu kombināciju Maltā. Es atvainojos, ja nepareiz izrunāju jūsu vārdu. Mums ir ģeopolitiskie ierobežojumi Maltā, un uh, pēdējos gados esam nodrošinājuši 2020. gada mērķu sasniegšanu, esam mainījuši savu energoresursu kombināciju. Mēs likām lielu uzsvaru uz vēja enerģiju, bet vidas apsvērumu pēc, um, lai neskārtu migrējošo putnu uh, sugas, mums vajadzēs samazināt vēja enerģijas uh, ietekmi. Tātad mēs pusi tagad ņemam no um, saules enerģijas, izmantojam praktiski katru jumtu lai uzstādītu šīs saules baterijas, un tāpat arī izmantojam laukus un vecus karjerus, izmantojam arī bio degvielu, kas ir obligāta prasība, un tāpat arī cenšamies izskaust enerģijas izšķiešanu. Tātad, nu, tik tālu par mūsu mērķiem. Grīfīnas kundze šķiet, ka lielākoties atbildēja uz jautājumiem, kas saistīti ar riskam pakļautajiem klientiem un energo nabadzību, bet es pilnīgi noteikti sakošam jautājumam līdz pārliecināšos, ka tas ir iekšā šajā tīrās enerģijas pakotnē. Un arī pie šīs definīcijas strādāsim un ne tikai, protams, vēlamies arī konkrētus pasākumus šajā jomā. Tālāk bija jautājumi no maniem kolēģiem opozīcijas partijā Maltā. Vēlos vairākiem punktiem eh, komentēt. Man, man ieteica uz šiem jautājumiem atbildēt tā, ka es pārstāvu visas dalībvalstis, nepievērsies vietēji raksturi jautājumiem, bet, nu, respektējot manus kolēģus un parlamenta deputātus, es domāju, ka man vajadzētu tomēr sniegt arī, zinām, jā, informāciju par šiem jautājumiem. Uh, par manām, fina, par manām finanšu lietām. Mana nostāja šai ziņā ir ļoti skaidra. Es biju izveidojis ģimenes trust fondu. Attiecīgi uzņēmumu iemesls tam bija tāds, ka es vēlējos pārvaldīt ģimenes aktīvus un investīcijas. Šis uzņēmums, kā Mecāls kungs teica, viss nebija 2013. gadā mm, dibi, nu, kaut kā maldīgi, tad šī ir nepareiza informācija. Tas ir kaut kas, nu, nodokļu revīzija šobrīd norisinās. Mani pārbauda ne tikai attiecībā uz šo jautājumu, bet mani pārbauda arī attiecībā uz visiem maniem finansiālo, personīgo finanšu jautājumiem. Tas ir viss, ko varam šobrīd pateikt, un domāju, ka, nu, patiesie fakti arī parādīsies pavisam drīz, un eh, man nevarēs neko pārmest. Uh, tika veikta papildus finanšu revīzija, papildus nodokļu revīzijai par šo uzņēmumu. Es domāju, tādējādi visas atbildes arī tiks sniegtas eh, iedzīvotājiem, kas par to interesējas. Gribu jūs apliecināt, ka šai kontekstā man nav ne mazākās vainas. Gribu tāpat laikā pacelties pāri partijas politikām un runāt par manu padomas lomu prezidentūrā. Bailos izmantot šo sešas nedēļas ļoti atbilstīgi, viedi, pievērsties enerģijas marķiešanas jautājumiem, gāzes drošības nodrošinātāji. Tas ir svarīgi jautājumi, iedzīvotājiem ja tie ir svarīgi. Te daudz, kas jāman, es sagatavoju ļoti labu pakotni no komisijas puses. Tā ir kompleksa ar dažāda veida izaicinājumiem, vajadzēs dažāda veida eh, pārvaldības centienus no visām interesētajām pusēm vajadzēs, protams, pār, pārbaudi kontroli no parlamenta puses, lai pārliecinātos, ka Eiropai ir pieejams cenas enerģija, labi starpsavienojumi, ir tīrs gaiss, ka pievēršamies atjaunīgiem resursiem un energoefektivitāte iziet avangardā. Lielas paldies! Thank you. Thank you both minister. Lielas paldies abiem ministriem! Šķiet, ka tiešām lūk būs lieliska prezidentūra. un uh, ceram, ka jūsu panākumi būs arī mūsu panākumi un visai Eiropas Savienībai panākumi. So, thank you. Liels paldies vēlreiz. Ko tā tie kolēģi? Nākamā itra komitejas sanāksme paredzēta rīt no rīta pūkstens deviņos, bet burtiski pēc trim minūtēm mēs sāksim koordinātoru sanāksmi, tātad trīs minūtes šajā pašā telpā. Ar pārējiem tiekamies rīt pulkstens deviņos. Tas būs turpinājums šīs dienas darbam. Paldies! Thank you, thank you, Joe. Thank you so much. Thank you so much. All the best, huh? Thank you so much. We'll make it. That's it.